Right, good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu visiem. Tātad mēs turpināsim iesākt to darbu, jo tādējādi mums atliks pietiekam daudz laika, cerams, e, jautājumiem. Man ir e, prieks e, sveikt pie mums komisāru Almūņas kungu, un mēs centīsimies nepieļaut nekādus incidentus ar gāzētā ūdens pudelēm, kā mums iznāca šorīt no rīta, kad mēs nokristījām uh, uh, komisāru, kurš bija ieradies no mums. Nu, un tad. Uh, Es ceru, ka Almunis kungs pastāstīs mums par komisijas darba programmu 2011. gadām, un es viņam tam došu divu. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies vēlreiz par to, ka uzaicinājāt mani uz šo komiteju. Es eh, pastāstīšu, kādu es redzu mūsu darbu nākamgad. Uh, konkurences jomā, bet, ja es nekļūdos, tad rīt jūs pieņemsiet rezolūciju par 2009. gada darba ziņojumu un darba pārskatu, tā kā es gribētu pateikties par jūsu ieguldījumu šajā darbā un referentām Epingkungam, jo īpaši, kurš ir paveicis ļoti labu darbu. Es gribētu vispirms pastāstīt par 2011. gada darbu programmu, pieminot mūsu politiku attiecībā uz karteļiem, kas ir galvenais elements uh, mūsu cīņā pret konkurences pārkāpumiem, un rīcība šajā jomā šajos grūtajos laikos ir jo īpaši nepieciešama, jo mēs uh, nevaram pieļaut, ka šāda ļaunprātīga praksa nelabvēlīgi ietekmētu mūsu uh, uh, ekonomiku. Mēs esam pieņēmuši sešus lēmumus. Šogad pēdējais attiecās uz um, 12 uh, lielākajām aviolīnijām. Uh, naudas izteiksmē tas uh, nozīmēja, ka mēs piespriedām viņām maksāt sodu 800 miljonu eiro apmērā. Šie lielie naudas sodi ir izraisījuši debatas par mūsu politiku, un es gribētu vēlreiz atgādināt vienu no mūsu principiem. Mūsu sodiem ir jābūt pietiekami augstiem, lai atturētu no uh, pret kom konkurenci uh, vērst, uh, vērstas rīcības, bet ne tik augsti, lai uzņēmumiem būtu jāaiziet no biznesa. Un jāsaka, mēs esam arī noteikuši ļoti konkrētus kritērijus šai sakarā. Šī krīze nav mainījusi mūsu galveno uzstādījumu. Tas ir vislabākais veids izvairīties no sodiem, ir neiesaistīties nelikumīgās darbībās, un mēs šādu nostāju turpināsim arī nākamajā gadā. Kas attiecās uz antitrusta pasākumiem, tātad šeit ir tādi paši galvenie mērķi nākamgad, kā tas bija šogad. Tas ir iekšējais tirgus, nevar pieļaut privātās barjeras konkurencei, un mūsu ekonomikai ir nepieciešama uzņēmuma, kas ir piedāvātas labākos produktus un pakalpojumus pār vislabāk zemākajām cenām. Un tas attiecās uz tādiem svarīgiem sektoriem, kā informācija tehnoloģija, enerģētika, telekomunikācijas, maksājuma sistēmas un citi. Informācija komunikācija tehnoloģijas sektors uh, ir eh, ļoti svarīgs, lai nodrošinātu konkurenci, jo šīs nozars dinamika ir visas ekonomikas vērtība. Un eh, šodien mēs esam uzsākuši oficiālo procedūru attiecībā uz Google izmeklēšanu un eh, Es gribētu teikt, ka pagaidām vēl ir pāragri to nodefinēt kā problēmu, bet mēs noteikti izpētīsim šo situāciju attiecībā uz Google rīcību. Uh, jo konkurence ir noteikti jāuztur un jānodrošina. Kas attiecās uz enerģētiku, tā kā mēs pabeidzām izpētī par šo nozari 27. gadā, tad komisija ir novērojusi ka ir notikušas vairākas uh, plaša profila izmeklēšanas šajā nozarē piedāvājot eh, rezultātā klientiem efektīvas alternatīvas. Eh, mēs eh, esam izdevuši mm, divus lēmumus šai sakarā, kas attiecās uz struktūrālajiem korģējošiem pasākumiem. Tāpat mēs turpināsim strādāt pie telekomunikācijas sektora liberalizācijas un piemēram, meklē, mēs izmeklēsim gadījumus, kas ir saistīti ar situāciju Polijā un Slovākijā. Pēc vienošanās eh, attiecībā uz Mastercard mēs esam eh, izpētījuši situāciju arī eh, maksājuma kartes visa Eiropa sakarā. Un paralēli mēs esam strādājuši, kop, turpinam strādāt kopā ar komisāru Barņē, lai nodrošinātu, ka tiktu izveidota vienotā Eiropas maksājuma telpa. Un Tas ir viens no vairākiem gadījumiem, kad regulējums un konkurence ies roku rokā. Bez šiem substantīvajiem jautājumiem, ko es pieminēju, es uzskatu, ka process, kur ietvaros tiek veikt šī izmeklēšanas, ir ļoti svarīgs un ir pilnībā jārespektē arī uzņēmumu tiesības uz aizstāvību. Es esmu pārliecināts, ka mūsu sistēma piedāvā drošas aizsardzības līdzekļus, bet mēs patreiz meklējam iespējas to vēl vairāk uzlabot, ņemot vērā sabiedriskās konsultācijas, kas ir notikušas šī gada sākumā. Mums ir nepārtraukti jāturpina uzlabot savu sistēmu. 2011. gadā mēs ieviesīsim arī tādu instrumentu kā labākās pieredzes apmaiņa antitrust lietu procesos. Tālāk, kas attiecas uzņēmumu apvienošanas kontroli, šeit arī mēs gribam, lai Eiropas uzņēmumi kļūtu par līderēm pasaulē, bet tas nozīmē, ka tām ir jābūt arī konkurences līderēm Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Recesija ir ietekmējusi uzņēmumu apvienošanos. Mēs esam saņēmuši šogad apmēram 260 paziņojumus par uzņēmumu apvienošanos Tas ir līdzīgi kā 2009. gadā, un mēs noteikti turpināsim arī piemērot tos pašus kritērijus, jo, piemēram, šogad mums bija tikai četras otrās fāzes apvienošanās izmeklēšanas, divas no tām Unilever, Sara Lee un Singenta Monsanto tika slēgts pagājušā nedēļā, un uh, Olimpika Aigan apvienošanās lieta tiks pabeigts skatīt janvārī. Iepriekšējā reizē tiekoties ar jums, es eh, jums eh, devu informāciju attiecībā uz valsts atbalstu finanšu un nefinanšu sektorā, un rīt es eh, komisāru kolēģijai iesniegšu atkal jaunos skaitļus, kas liecina par to, ka valsts palīdzība ir palielinājusies galvenokārt tādēļ, ka ir palielināta palīdzība finanšu sektorā. Jūsu rezolūcijā par 2009. Eh, gada pārskatu jūs aicinat komisiju izvērtēt veikto pasākumu ietekmi. Es pilnībā tam piekrītu. Pēc eh, manas eh, iepriekšējās uzstāšanās komitejā es devu norādījumu saviem dienestiem sagatavot detalizētu analīzi par pasākumiem, kas veikt, lai atbalstītu finanšu sektoru, un jūs saņemsiet šo analīzi 2011. gada pirmajā pusē. Tas ir grūts, bet nepieciešams uzdevums, e, ņemot vērā to, ka e, šo pasākumu efektivitāte galvenokārt ir atkarīga no dalību valstu valdību rīcības. Bet, diemžēl, es pagaidām vēl nevaru jums detalizētu, detalizēti pastāstīt, kā tas tiks izdarīts, bet katrā ziņā mēs jums piedāvāsim novērtējumu, kā jau jūs to pieprasījāt. Kas attiecās uz uh, valsts palīdzības ārkārtas režīmu, kas tika izveidots krīzes sākumā? tad uh, šīm ārkārtas režīmam jau pēc definīcijas ir jābūt pagaidu režīmam. Tādēļ mums ir jāsagatavojas uh, pakāpeniskai izējai no šīs sistēmas. Kādēļ pakāpeniskai? Jo tādēļ, kā Otorens jau stāstīja iepriekš, uh, ir zīmes, kas liecina par atjaunotni un izaugsmi, bet tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, tīpaši ņemot vērā situāciju finanšu un darba tirgos. Uh, Mēs patreiz sekojam tam, kā tirgi reaģēs uz pasākumiem fiskālai konsolidācijai, it īpaši atsevišķās Eirozonas valstīs. Un, attiecīgi, rīt es piedāvāšu komisāru kolēģijai pagarināt atsevišķu pagaidu pasākumu darbību arī 2011. gadā. Šajā priekšlikumā tiks iezīmēt nepieciešamie pasākumi, bet, bet mēs noteikti turpināsim atbalstīt mūsu uzņēmumu centienus turpināt eksportēt preces un pakalpojumus uh, šajos sarežģītajos laikos. Ja tirgus apstākļi atļaus, tad mēs atgriezīsimies pie normālā valsts palīdzības režīma 2012. gada 1. janvārī. Un es būtu ļoti priecīgs, ja 2016. gadā mēs varētu apspriest šeit šos pasākumus, uh, lai atgrieztos pie normālā režīma. Mūsu darba programmā ir iezīmētas vairākas iniciatīvas, ieskaitot arī antitrust kaitējumu novērtēšanu kvantitatīvā izteiksmē, kā arī vesela rinda pasākums, kas saistīta ar valsts palīdzību tādās jomās kā emisiju tirzniecības sistēma, kā arī pārskatīsim vadlīnijas attiecībā uz jūras transportu. Un es gribētu noslēgt uh, savu uzstāšanos aprakstot trīs iniciatīvas. Pirmais ir pārskatīt vadlīnijas, kas attiecās uz vispārējās, ek, vispārējo ekonomisko interešu pakalpojumiem un horizontālās sadarbības noteikumiem. Un īsumā gribētu pieskarties arī mūsu iniciatīvai par kolektīvajām sūdzībām kas attiecās uz vispārīgās intereses pakalpojumiem, kā jūs zinat, komisija pieņēma tā saucamo Montekrusas pakotni, lai Mm, būtu, teiksim, šī finansiālā drošība, šīs vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojums sniegšanai. Mēs esam iecerējuši uzlabot šos noteikumus, bet šī pārskatīšana balstīsies uz dalībvalsts iesniegtajiem pasākumiem un pēc publiskajām konsultācijām, kuras beidzās šī gada septembrī. Jo īpaši es gribētu noprecizēt atšķirību starp vispārējās intereses pakalpojumiem un vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumiem. Un es gribētu noprecizēt, ka uh, vispār ka publisko pakalpojumu finansēšana tiek kvalificēta kā valsts palīdzība. Mēs nosūtīsim parlamentām arī izvērtēšanas ziņojumu, kā arī citām Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm, un es ļoti ceru, ka varēsim šo ziņojumu izsūtīt 2017. E, gada sākumā. Nākamā iniciatīva ir horizontālās sadarbības noteikuma pārskatīšana. Jūs par to jau runājāt pagājušajā nedēļā. Jūs zinat, ka divi galvenie elementi ir standarta noteikšana un informācijas apmaiņa. Un abām šīm lietām ir jāatbilst konkurences noteikumiem un e, mērķim ir jābūt nodrošināt labākus pakalpojumus klientiem. Es ceru, ka šīs vadlīnijas tiks pieņemtas līdz mm, šī gada beigām. Un vispēcot kopā ar saviem kolēģiem Redings kundz un Dalī kungi es esmu iesniedzis informatīvo paziņojumu komisāru kolēģē, kur tiek iezīmēti mūsu iecerēto iniciatīvu principi, lai aizsargātu Eiropas Savienības un uzņēmumu tiesības. Um, uz eh, sūdzību iesniegšanu un to izskatīšanu, izvairoties no ļaunprātīgas uh, tiesvedības procesa izmantošanas. Ja viss virzīsies kā iecerēts, tad komisija vienosies par kopīgo Eiropas pieeju šīm kolektīvajām sūdzībām 2011. gadā, un vēlāk es iepazīstināšu jūs ar konkrētu priekšlikumu attiecībā uz antitrust kaitējumu rīcību. Un es gribētu apliecināt šai komitejai, ka e, mēs pilnībā informēsim Eiropas parlamentu, izmantojot uh, ierasto likumdošanas procedūru, un es ceru, ka jūs turpināsiet atbalstīt šos svarīgās iniciatīvas. Paldies! Thank you. Thank you very much, Commissioner. Paldies, komisāri! Es tagad nolasīšu to cilvēku vārdus, kuri uzstāsies un uzdos jautājumus un tad es ierosinu jautājums atbilde, jautājums atbilde, lai dinamiskāks dialogs būtu. Tātad. Jose Garcia Magallo, uh, Andreas Schwab, uh, Ramon Tremosa, Sophie Infelt, Werner Langen, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prozedo. Anybody else want? Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Gracias, eh, presidenta. Priekšsēdētāji, paldies, kā jau tika iepriekš paziņots, fair play vienmēr ir šī komisāra spēles noteikumi, vēl jau vairāk E, tā kā viņš aizņem, ieņem komisijas vicepriekšsēdētāja amatu un atbild par konkurences jautājumiem. 26. novembrī jūs nācāt klājā paziņojumiem, kurā jūs šaubījāties par Spānijas spēju piemērot to, kas bija izlemts, e, un otrkārt, e, jūs šaubījāties, ka ir kāda papildus pasākuma iespēja. Nākamajā dienā valdības priekšsēdētājs nāca Eh, klājā ar eh, vēlmi, lai jūs paskaidrotu sīkāk savu pozīciju. Eh, šodien mūsu rīcībā ir valdības vicepriekšsēdētāja paziņojumi, kurā tiek vainota situācija Spānijā, kur ir sasniegts rekord līmenis pateicoties uh, spekulācijām un kanclers Merkles deklarācijām, kur piedāvā, lai privātie investori piedalītos um, glābšanas pasākumos, finansiālas glābšanas pasākumos līdz 2013. gadam. Un, Tas ir saistāms ar konkurenci un ar eiro situāciju. Manuprāt, šie jautājumi ļoti būtiski, tāpēc, ka šī komiteja negribētu būt līdzīga titāniska orķestrim un es ceru, ka jūs sniegsiet eh, savu atbildi ar sev ierasto precizitāti. Es eh, īsti neizpratu, kāds ir jautājums. Vai jūs ratificējat to, ka pastāv šaubas par Spānijas kapacitāti piemērot eh, pieņemtos plānus, tāpat vai jūs šaubāties par to, ka pastāv B plāns, un vai jūs uzskatāt, ka uh, Eh, eh, risku prēmijas paaugstināšana nu, ir notikusi pateicoties spekulācijām pret euro, eiro un eh, kancleres Merķeles attieksmi piesaistīt, piesaistīt privātos investors, vai arī šeit ir citi iemesli? Pirmkārt, atbilde. Domāju, ka mums visiem ir rūpīgi un pat ar bažām jāsaka, ko tirgus attīstībai mm, e, nedēļas gaitā un pēdējo dienu gaitā, un arī jāizrāda piesardzība un rūpīgi jādomā tad, kad tiek nākts klajā ar publisku paziņojumu. Tas attiecas uz visiem, pasvītroju visiem un svarīga ir skaidrums, koordinācija un arī visos publiskajos veistījumos tas ir tīpaši svarīgi, kā arī e, jādomā par ap, izlēmību rīkoties, kad ir pieņemts lēmums, kā piemēram tajā situācijā, kuru mēs šobrīd piedzīvojam, un Spānijas e, valdības gadījumā, kā jau teicu savā paziņojumā, Spānijas valdība dara to, kas tai ir jādara - veicināt fiskālo konsolidāciju, reformēt finanšu sistēmu, konkrēti kasu sistēmu ar apņēmību, veidot labāku darba tirgus funkcionēšanu un apņemties, kā jau to atkārtoja Spānijas valdības vadītājs sestdien, veikt pensiju sistēmas reformu, lai varētu palīdzēt eh, konsolidācijas pūliņiem uz Spānijas ekonomikai vidējā un ilgā termiņā. Un tādējādi Spānijas valdība dara to, kas te ir jādara, tas ir sarežģīti eh, šobrīd, bet dara to ar apņēmību, un manuprāt, tās pūliņi ir teicami un ir pelnījusi atbalstu gan no Spānijas iekšienes, gan no ārpuses. No ārpuses tas būtu atbalsts no Eiropas Savienības, un to arī atkārtojam. Uh, Eh, nedēļas beigu sanāksmē ekonomikas ministri, un es domāju, ka šie atbalsts tiks saņemts arī no Spānijas eh, iekšpuses, no eh, politiskām un ekonomiski atbildīgām personām. Savukārt mums ir jādara viss iespējams, lai mēs varētu aizsargāt EU, eiro pret tiem uzbrukumiem, kāda ir vairumtirgos, un lai to aizsargātu. Uh, inteliģentā un konsekventā veidā, piemērojot ECOFIN, Eiropadomas, Eirogrupas pieņemtos lēmumu un pārējās, eh, pārējos lēmumus, kas pieņemts Eiropas institūcijās, tā skaitā Eiropas centrālajā bankā, lai varētu uzlabot uh, monetārās un ekonomikas savienības eh, darb, eh, darbošanos, lai sniegtu atbalstu valstīm, kas ir grūtībās, pirmkārt Grieķiju, otrkārt Īriju, un arī, lai varētu darboties saskaņā ar noteikumiem, vadlīnijām un prioritātēm ekonomikas un monetārajā savienībā. Kā to uh, arī domāju, kā parlaments pievienojas šiem pūliņiem finanšu regulējumam. Uh, visiem rīkojoties atbildīgā, koordinētā, konsekventā veidā. Paldies! Thank you, uh, Andrēs. Paldies, Andrēs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, komisāra kungs. Es gribētu vispirms jūs apsveikt, komisāra kungs, par to, ka jūs oficiāli esat uzsācis uh, karteļa uh, Um, šo procesu Google lietā. Es gribētu teikt, ka Google uh, Eh, pārlūk eh, programmatūra noteikti ir um, speciāli izveidota tādējādi, lai ierobežotu uh, konkurenci, un es domāju, ka mums vajadzētu atzīt to, ka mēs esam vainīgi savu pilsoņu priekšā, jo mūsu pilsoņi nesaprot, kā pārlūk programmas darbojas, un tādēļ viņa prasības ir pamatotas. Tādēļ uzskatu, ka e, šajā e, lietā vēl daudz lietu ir jānoprecizē. Tas, ko jūs teicāt par karteļiem, uh, Protams, sodiem ir jābūt pietiekami augstiem, lai atturētu no eh, ļāprātīgas rīcības, bet tie nedrīkst būt pārmērīgi, lai uzņēmumi e, nenonāktu ekonomiskās grūtībās. Es domāju, mēs visi esam viens prātis par to, bet jautājums, kādēļ komisijai nākas tik grūti ievērot šo principu, kas ir prātīgs, kāpēc ir grūti iestrādāt to likumdošanas aktos. Un būtu jāraukās, lai šī norma tiktu iestrādāta arī 2003. gada regulā un tiktu ievērot atsevišķās lietās, kas tiek izmeklētas. Pēc tam jūs pieminējāt tā saucamo zaļo grāmatu un iecerētās konsultācijas par kolektīvajām sūdzībām man ir radies iespējas, ka komisija ir atteikusies no sava sākotnējā plāna un tagad meklē jaunu risinājumu kas ļautu patērētājiem apvienoties, bet jūs esat centušies izvairīties Eiropā no tā, kas notika ASV, bet tieši tāds ir konsultāciju mērķis. Paldies! Thank you very much. Paldies, Švābkungs, vispirms precizējums. Mēs esam šodien oficiāli uzsākuši procesu pret Google, bet tas nav pret karteļu, tas ir antitrust process. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties. Un varbūt, ka komiteja atcerās, ka šī gada sākumā mēs saņēmām trīs sūdzības, kur daļēji tika minēta pārlūku programmu funkcionēšana un uh, ar to saistītā reklāmdarbība. Mēs izanalizējām šīs sūdzības un eh, ļoti cieši sadarbojamies ar Google. Viņi tiešām ir bijuši ļoti pretīm nākoši, sniedzot mums daudz informācijas, kur mēs esam analizējuši. Un visbeidzot, mēs secinājām, ka ar mūsu rīcībā esošo informāciju mēs nevaram uh, noraidīt sūdzības, mums ir jāturpina izmeklēšana padziļināti, un es domāju, tas nāks par labu visiem, ja tiks uzsākta oficiālā procedūra, un man ir liels prieks, ka Google reaģēja uz oficiālās procedūras uzsākšanu ļoti atklāti, norādot, ka viņi ir gatavi sadarboties, Un es ceru, ka mēs atrisināsim šīs problēmas. Es, protams, nevaru iepriekš paredzēt izmeklēšanas procesa rezultātus, bet es varu solīt jums un pilsoņiem, ka tad, kad nonāksim pie izmeklēšanas beigām, tad mēs pateiksim, ja ir problēmas, tad pieņemsim atbilstošas lēmums, ja problēma no konkrētas viedokļa nav, tad mēs to tā arī pateiksim. Uh, Tālāk par sodiem. Es piekrītu jums, ka sodiem ir jābūt pietiekami augstiem, lai atturētu no noteiktas rīcības, bet es piekrītu arī tiesiskās paļāvības principam. Uh, Un tāds ir mūsu sistēmā, jo mums ir nepieciešamā tiesiskā bāze, lai noteiktu naudas sodus, pieņemot lēmumus karteļu vai antitrustu gadījumā. Mēs esam publicējuši arī vadlīnijas par šiem naudas sodiem, kas ir kritērija, ko arī izmantojam, pieņemot lēmumu par naudas sodu apmēru, ka tiek apstiprināts pārkāpuma fakts. Šīs vadlīnijas ir publiski pieejamas vadlīnijas mēs piemērojam ļoti strikti. Un tiesai, protams, vienmēr ir galvārds. Tā kā mūsu sodi ikreiz, ja kāda no pusēm vēršas tiesā, tad par galīgo sodu apmēru piemērošanu vai nepiemērošanu lemj tiesa. Tā kā, jāsaka, šī tiesiskā aizsardzība ir nodrošināta, sistēma ir laba. Daži ir teikuši, ka tā kā mēs integrējām cilvēku tiesību konvenciju mūsu tiesiskajā ietvarā, tad tas varētu radīt izmaiņas. Nē, es tam nepiekrītu. Mēs saglabāsim esošo sistēmu, atbilstoši kurai pieņemam lēmums un realizējam administrāciju. Saglabāsim arī sodu noteikšanas politiku. O, mums vienmēr ir, teiksim, šis apmierinājums un gandarījums, kad uh, saņemam eh, vēlreiz apliecinājumu mūsu rīcības pareizībai no tiesas. Tālāk par šīm kolektīvajām sūdzībām, kā jau esmu paziņojis kopš pirmās manas uzklausīšanas šeit janvārī, komisija ir cieši saistīta tieši vairāk komisāri komisijā ir saistīti ar šīm kolektīvajām sūdzībām. Redings kundze, Dalkungs un es pats, mēs esam pasludinājuši parlamentam, ka mēs gribam panākt, lai komisāri piekristu horizontālai pieejai kolektīvo sūdzību lietās. Šajā gadījumā mums ir noteikti labāk jākoordinē mūsu darbība un ir jānodrošina saskaņotu pieeju, jo jāatcerās, ka dalībvalstīs tiesību sistēmas ir atšķirīgas. Mēs esam uzsākuši konsultāciju procesu un, ņemot vērā tā rezultātus, uh, mēs noformulēsim savu galīgo nostāju kolektīvo sūdzību jautājumos, un tad, kad šis lēmums tiks pieņemts un kolēģija par to būs lēmusi, tad es iepazīstināšu savus kolēģus un šo parlamentu ar mūsu priekšlikumu attiecībā uz kolektīvajām sūdzībām. Tas būs uh, kop kopīgas likumdošanas pieņemšanas process, bet es varu jums solīt, ka mēs darīsim visu, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas citās sistēmās. Un es domāju, visiem, par kurām sistēmām es runāju. Paldies, Remon. Sveicināti, priekšsē, eh, komisāra kungs, sveicināti šajā parlamenta komitejā. Gribu uzdot dažus jautājumus saistībā ar Eh, fr, eh, banku, Spānijas banku sektoru pārkārtošanas plānu. Pirms tikko trim nedēļām Jose de Palacios, Dels, Kaha eh, Rural Dels Sur priekšsēdētājs, pieš, ķi sacīja, ka šajā bankā tiek izmaksātas līdzstrādniekiem zināmas naudas summas. Un tas tika komisijas izpratne uzskatīts par ne, lo, nelikumīgas konkurences gadījumu. Kāds ir jūsu viedoklis šeit? Un otrs jautājums - atsevišķas krājkases, kas saņēma uh, naudas līdzekļus no frop no glābšanas plānas. Uh, varēja to noguldīt ar 4,6%. Konkrēti viena tāda ir Kaiša de Kataluņa banka. Un tas Ehm, šāda procentu likme ir krietni virs eh, tām procentu likmēm, ko eh, bankas, kas izmanto glābšanas plānu, var piedāvāt eh, saviem klientiem. Vai arī tas būtu nelikumīgs konkurences gadījums? Paldies! Paldies, Termosa kungs, apsveicu par svētdienas, svētdien iegūtājiem vēlēšana rezultātiem jūsu partijā. Es domāju, ka finanšu struktūras, ka, eh, ka tām ir jāmaksā atalgojums saviem darbiniekiem. Es eh, nedomāju, ka varētu kādu kredītu eh, saņemt vai, vai kādu ticamību celt streikojot ar algu izmaksām. Es domāju, ka finanšu struktūrās pie noteiktiem nosacījumiem iemaksājot, eh, izmantojot valsts kapitālu vai izmantojot nacionālās programmas vai ir individuāla autorizācija, tas atkarībā no katra konkrētā gadījuma vienos gad, vienā gadījumā, citā gadījumā ir runāts par garantijām, vēl citos par atbalstu, lai varētu atvieglot maksāt spēju, vai varētu tik galā ar toksiskiem aktīviem. Vārdu sakot, iespēju šeit ir ļoti daudz, kā, kā to visu var izmantot, un visos gadījumos. Gan nacionālajās programmās dalībvalstīs, gan arī runājot par individuāliem plāniem, vai tad, kad mēs tos um, analizējam Eiropas līmenī, visos ir šie nosacījumi jāievēro un visos ir jāpilda tās vadlīnijas, kas ir noteiktas 2008. un 2009. gadā. Dažkārt uh, ir viegli lemt par uh, E, savietojamību un palīdzību, kas izmantot saskaņā ar vadlīnijām. Dažkārt diskusijas ir sarežģītāks. Tas nav nevienam noslēpums, ka ir atsevišķi gadījumi pār e, atsevišķās finanšu struktūrās, piemēram, ļoti zināms gadījums Vācijas reģionālā banka Western Wind 2009. Eh, gada maijā bija viens diskutējums gadījums, pēc tam bija jauns, um, jauns eh, toksisku aktīvu nodošanas gadījums. Uh, Pēc tam bija san, tikš, sanāksme eh, gan federālā līmenī, līdz pat attiecīgo banku vadītājiem, tā skaitā, eh, lai redzētu, kā var piedāvāt jaunu pārstruktūrēšanas plānu, kas tika, par kur ir jālim tagad līdz 15. februārim. Vārdu sakot, ir ļoti daudzi dažādi gadījumi, un Spānijas eh, eh, lēmēja iestāžu piedāvātie gadījumi pagaidām ir bijuši samērā viegli. Ja ir kāds gadījums, kas netiek, kuros netiek kādas vadlīnijas īstenotas, tad, kad individuālie plāni tika izlemti no eh, Spānijas lēmēja iestādes puses ir katrai bankas struktūrai, katrai katram konkrētai gadījumam, tad e, runājot par vispārīgi par atbalstu finanšu, finanšu struktūram Spānijā, grūtības ir bijušas relatīvi ļoti nelielas Taču salīdzinājumā ar citiem tematiem, es domāju, ja ar kaut ko Spānijas e, situācija izceļas, tad tas ir e, sa sakarā ar to vieglumu, ar, e, kā mēs esam varējuši autorizēt dažādus atsevišķus individuālos plānus. Sofija. Paldies, Sofija Lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un paldies arī komisāru kungām par ievadu. Man ir jāsaka, ka Šodien es nebiju visai labā noskaņojumā, bet pēc eh, jūsu uzstāšanās par nākamā gada plāniem man šis garstāvoklis būtiski uzlabojās, ir tīpaši, kad jūs pieminējāt izmeklēšanu mm, eh, vairākās lietās, kas saistīts ar Google. Un man šķiet, Google ir uh, ļoti brīnišķīgs uzņēmums, inovatīvs, kas piedāvā mums nebijušas pakāpojums, bet taisnība ir tā, ka parlaments ir paudis eh, bažas par, gomina, par eh, Google dominējošo pozīciju vairāk kārtīgi, un es esmu organizējis pat semināru pirms trim vai četriem gadiem par to, un mēs atkārtot esam prasījuši veikt nozars izpēti Mm, online eh, reklamēšanas eh, sakarā un eh, pārlūk programmu sakarā, un tad, tad rīt mēs no rīta arī balsosim par attiecīgo ziņojumu. Es saprotu, ka jūs neko nevarat vēl pateikt par šo lietu, jo jūs nezināt, kāda būs secinājuma, bet es gribētu saņemt precizējumu dažās lietās. Pirmkārt, man pārsteidz tas, ka viss notiek ļoti lēni jo jūs, piemēram, rīkojāties tikai pēc sūdzības saņemšanas. Tā tika iesniegta 2010. gada februārī. Un jūs esat ļoti piesardzīgi bijuši. Jūs teicāt, ka nav nekādu faktu, kas liecinātu, ka varētu rīkoties, bet ja jums bija astoņi vai deviņi mēneši izpētīt šo sūdzību, tad es domāju, jums ir priekšstats par situāciju. Es gribētu zināt, cik dziļi Eiropas komisija ir gatava rakt šajā lietā. Otrakārt, Google dubultklikšķi gadījumā, nu šķiet bija ļoti cieši sadarbības starp komisiju un FTC Eh, no ASV, un es zinu, ka šī konkrēti ir tikai Eiropas lieta, un eh, sūdzība ir iesnieguši Eiropas uzņēmumi, bet, domāju, es esmu runājis ar saviem kolēģiem ASV par to, un es gribēju vaicāt, vai jūs ar viņiem darb darbosieties tāmbēmā. Un es atkal gribu zināt, vai uh, komisija ir gatava skatīties plašāku, veikt dziļāku izmeklēšanu šajā nozarē, jo mums ir nepieciešama uzņēmumi kā Google, bet mums ir nepieciešama konkurence, jo pārlūk programmas un viss, kas ar to saistīti, ir kļuvušas par pamatnepieciešamība, tas ir kā ūdens un elektrība. Mums tas ir vajadzīgs, un mēs nevaram akceptēt, ka ir viens tirgus dalībnieks ar tik dominējošu pozīciju kā Google, lai cik labs tas nebūtu. Tas tāpat kā ar izēju materiāliem mēs nevaram pieļaut, ka ir viens uzņēmums, kam ir tikai, kam ir vienīgam ekskluzīvas tiesības piekļūt šīm izēvielām. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Es saprotu, ka jūs varat eh, domāt, ka mēs reaģējam varbūt pārāk lēni uz sūdzībām. Un varbūt mums būtu jārīkojas nevis tādēļ, ka ir sūdzība, bet tikai tādēļ, ka mēs zinām, kā neoficiāli darbojas dažādi uzņēmumi, un tad mēs uzsākam savu procesu. Nē, bet lietas nav tik vienkāršas. Ir vienkārši uh, izdarīt klikšķi un uzklikšķināt uz Google pārlūk programmas e, ikoniņu, bet tikai nedaudz saprot, kādēļ uzklikšķinot mēs saņemam noteiktu informāciju un nesaņemam citu informāciju. Klausoties ekspertu teiktajā, es saprotu, ka tas nav viegli. kā arī nav viegli izdarīt viennozīmīgu secinājumu par to, ka ir noticis pārkāpums, kā arī tikpat viennozīmīgi nevar pateikt, ka problēmu nav. Mēs esam saņēmuši daudz informācijas. Gan no sūdzību iesniedzējiem, gan arī no paša Google uzņēmuma. Un varbūt tagad, kad esam sākuši oficiālo procedūru, mēs saņemsim vēl vairāk informācijas no abām pusēm. Es ļoti ceru, ka tā būs. Cik dziļi gribam rakt šajā lietā? Nu, līdz galam. Bet dažreiz šī vēlme iet līdz galam ne, nav savietojama ar vēlmi slēgt lietu viena mēneša laikā. Jāatcerās, ka lieta ir sarežģīta, komplicēta, mēs atvēlēsim visus resursus, kas tam nepieciešami, bet tā nav vienīgā lieta, kas būs uz mūsu galda. Un tāpat nebūs vienīgā lieta šajā e, informāciju tehnoloģiju jomā. Mēs zinām, ka atsevišķu dalību valstu konkurences iestādes, konkurences uzraudzības iestādes ir sākušas e, izmeklēšanu vai ir uzsākušas priekšizmeklēšanas fāzi. Uh, lai iegūtu informāciju. Mēs turpināsim kontaktēties arī ar mūsu amerikāņu partneriem. Protams, respektējot arī konfidencialitātes noteikums, jo mums ir jāaizsargā mūsu uzņēmumi. Mēs nevaram vienkārši atvērt durvis, kā to izdarījis Wikileaks, un uh, darīt zināmu visiem visu, kas ir mums zināms. Es ceru, ka Wikileaks neielauzīsies mūsu ģenerāla direktorāta tīklā, informācijas tīklā, es ceru. Bet, protams, kā es teicu, ir noteikts robežas, kas mums ir jārespektē, kad mēs lūdzam uzņēmumiem sniegt informāciju par sevi. Par šo jautājumu pēc būtības. Es piekrītu jūs teiktajām, ka tie ir jauni pakalpojumi, kas ir būtiski nepieciešami, bet tajā pat laikā mēs nevaram pieļaut, ka, teiksim, viņa tirgus daļa ir vairāk nekā 90% Eiropas Savienībā. Mēs mm, noteikti nevaram pieļaut šādu situāciju, un mums ir jādara viss, lai rūpīgi izpētītu situāciju. Paldies, Langēn kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, äh, Herr Kommissar. Ich möchte Ihnen zuerst einmal ein Kompliment. Paldies, komisārs kundze. Komisāra kungs, atvainojos. Vispirms gribētu izteikt äh, komplimentu jums, jo jūs esat uzsākuši realizēt tiešām reālu konkurences politiku, jo es domāju, ka konkurenci var daudz labāk nodrošināt, ja komisija realizē savas pilnvaras eh, konkrētajā jomā, atbilstoši tās pilnvarojumam. Eh, mans jautājums ir par valsts palīdzību finanšu sektorā. Es atceros, ka tad, kad Krosskundze bija amatā, tad bija nepieciešams 24 stundas, kamēr uh, tika pieņems lēmums par finanšu atbalstu Benelux valstīm. Jūs pieminējāt Vācijas Landenes banku, bet te iet runa ne tikai par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tiek piešķirt valsts palīdzība bal, va, bankas restruktūrācijai, bet vai nav bažas par to, ka jūs cenšaties pārstruktūrēt visu Vācijas banku sistēmu un izstumt Landes banku no tirgus, jo es gribētu redzēt, kā jūs redzat VSLB banku šajā situācijā, tajā pat laikā neatklājot konfidenciālo informāciju. Tālāk gribētu vaicāt, kā jūs raugaties uz finansiālo atbalstu šai nozarē plašāk. Paldies! Paldies, Langēn kungs! Tad, kā mēs strādājam ar Londonas banku? Patreiz mums ir trīs, triju Landes banku restruktūrācijas plāni, ko mēs izpētam. Un šīs komisijas ietvaros mēs nolēmām, ka Vurtenburgas eh, Laudens bankas gadījumā mēs apspriežām restruktūrācijas plānu, un patreiz vēl mēs runājam par trim lietām - NLB, Ziemeļu Laudens banka un Vestel Laudens banka. Es nevaru paredzēt, kad mēs beigsim šīs sarunas, var tikai pateikt, ka šīs trīs lietas ir ļoti atšķirīgas. Protams, daži principi ir kopīgi, bet katra no, katrs no gadījumiem ir atšķirīgs. Pagājušajā nedēļā es biju Hamburgā un es tikos ar zemes eh, varas iestādēm un arī finanšu, zemes finanšu ministru, kurš ir arī eh, Norden bankas eh, akcionārs, un mēs apspriedām šo situāciju un es tikos arī ar Bavārijas eh, varas iestādēm, kā arī ar federālajām iestādēm, eh, lai apspriestu BNLB restruktūrāciju. Sarunas nav viesas, bet es ceru, ka mums izdosies atrast restruktūrācijas plānu, kas dos mums trīs garantijas. Pirmkārt, ka restruktūrācijas plāns neizkropļos konkurenci vairāk nekā tas ir strikti nepieciešams. Otrakārt, ka nasta tiek sadalīta taisnīgi, un treškārt, ka banka pēc restruktūrācijas ir dzīvot spējīga. Nu, es ceru, ka mums izdosies šīs sarunas veiksmīgi, jo Bavārijas ies, ar Bavārijas iestādēm un uh, federālajām, kā es teicu, Vestelm bankas, Londonas bankas gadījums ir sarežģītāks, jo tur arī notika toksisko aktīvu pārnese par 8 eh, miljārdiem eiro apmēram. Un tas bija saistīts arī ar valsts, tur bija arī valsts palīdzība 3,4 miljārdi eiro. Un tas nozīmē, ka uh, vai nu šī valsts palīdzība ir jāatgriež, kas nav iespējams, vai ir nepieciešama restruktūrācija. Šajā gadījumā nav izdevies nec viens, nec otrs. Vispēcot, mans nesenās tikšanās laikā ar augstām amatpersonām, sākot ar uh, Rēns Vestfāles reģionālo ministru, ar finanšu ministru, ar bankas vadību. Mēs vienojāmies par termiņu. Tas ir 15. februāris, līdz kurām ir jāiesniedz restruktūrācijas plāns. Mēs nosūtījām Vācijas iestādēm prasību par šiem galvenajiem elementiem, kam ir jābūt restruktūrācijas plānā, un es ļoti ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos. Bet Problēmas pastāv dažādās Londonas bankās, bet mēs šajā gadījumā nestrādājam ar sektoru kā tādu, bet ar konkrētām bankām, kurām ir noteiktas situācijas. Un katra no, no tām strādā ar atšķirīgu biznesa modeli. Daži no tiem ir ļoti dzīvotspējīgi, citus nepieciešams būs mainīt. Paldies! Thank you, Philippe. Komisār, bonjour. Komisāri, sveicināti. Gribētu eh, vairāk eh, koncentrēties uz finanšu sektoru, jo par citiem jūs jau runājāt, par saviem plāniem. Eh, par pagātni. Jūs ziņojāt par īpašo palīdzību Eh, kas ir paredzēts, kas ir paredzēts 2011. gadam. Es nezinu, vai tas būs mēnešiem vai nedēļām vai, vai ceturksnim, nezinu kādā eh, ātrumā un kādā veidā, vai tā būs, tās būs tiešās palīdzības vai palīdzība banku aizdevuma atmaksāšanā un vai nebūtu papildus palīdzības eh, īpaši labvēlīgiem apstākļiem es gribētu redzēt analīzi visam palīdzības ciklam, bet īpaši es gribu pievērsties nākotnēji, norādot, ka finanšu sektors konkurences politikas ziņā sarežģīts divu aspektu dēļ. Pirmais ir tāds, ka krīze ir izraisījusi vēl lielāku koncentrāciju nozarē, kurā jau tāpat tā bija liela, un otrkārt, Eh, savu apmēru dēļ vesela rinda institūciju eh, spiežu šo nozari un nosaka savus noteikumus. Līkumus. Es domāju šeit par to, ka vesela rinda aktīvu tirgus novirza biržu aktivitāti uz iekšējiem tirgiem un ar paši ar savu svāru uztver vēl lielāku daļu no tā, kas ir saistāms ar šiem finansu aktivitātiem. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu, <clears throat> kādas ir jūsu pārdomas šajā sakarā un e, ko jūs domājat par SRD 4 un kādā veidā jūs domājat par bankām kuras ir pārāk lielas, lai tirgi varētu darboties ap tām. Nāk otrais jautājums. Grūtāk atbildams. Finanšu industrija konkurē ar visām pārējām instru, industrijām, lai piesaistītu kapitālus. Un tā uh, turpina šodien solīt tādu, e, tādu devumu, ko godīgs ražotājs, autoražotājs, mēbeļu ražotājs nav spējīgs piedāvāt. Un mēs redzam, ka tie kapitāla līdzekļi, ka tie līdzekļi, tie kapitāli, kas varētu tikt investēti, vēl šodien tiek novirzīti uz finanšu industriju, kur pat par sevi vērtības nerāda. Es apzinos, ka tas ir grūti, bet vai jūs atbalstāt manu viedokli, ka tā ir? Uh, konkurences problēma, un ja, ja tā, tas ir, tad kā to risināt? Es apzinos, ka jautājums nav visai viegli atbildams. Paldies par pirmo daļu, par ziņojumu. Es eh, domāju, ka tas būs gatavs līdz jūnijam, bet, protams, es nevaru konkrētu datumu pateikt. Es e, domāju, varbūt, ka janvāra beigās tas varētu jau būt arī gatavs. Mēs mēģināsim skatīt visus aspektus, kādas bija palīdzības apjoms, kas bija saņēmēji, kādos apstākļos un ko var pateikt par izmantošanu, kā jau es teicu sākumā, par efektivitāti panāktajiem rezultātiem, pateicoties valsts naudas izmantošanai. Būs daudz kas, kas, kas būs sakāms tiem, kuri veid šos naudas pārvadumus. Mēs mēģinam vienkārši piemērot visus noteikumus, kontrolēt, kā šī nauda tiek, pa, tiek pārvesta, nodota, izmantota. Un izmantojam visu informāciju, kas ir, kas ir saņemama no dalību valstīm un analīzi, ko piemēro šī valsts katrā ziņā mēs to redzēsim un to apspriedīsim. Par aktivitāšu koncentrāciju tagad ir ties, ka zināmā mērā, ņemot vērā to, ka banku aktivitāte sāk tikt pakļaut eh, spēcīgākai regulēšanai un ņemot vērā to, ka atsevišķos lēmumos, ko mēs visi pieņēmām pirms krīzes, tika decentralizēts atsevišķas finanšu aktivitātes, piemēram, finanšu tirgi ar MIFID un, un, un citiem. Uh, var zināmos gadījumos rast finanšu aktivitāšu koncentrāciju, kas eh, norit ap bankām, bet ārpus banku regulējuma. Nebanku sektors, kurš eh, neesmu eksperts šajā, šajā jomā, bet, bet uzklaus cilvēks, kas ir eksperti, kas sekotam, kas notiek šajā jomā, un kuri norāda, ka nākotnē tuvākā vai tālākā mēs, mums būs aktivitātes nebanku sektorā, kam būtu jāpaseko un kuras vajadzētu analizēt no regulatīva viedokļa un e, konkurences e, uzraudzības iestādes viedokļa. Redzēsim, katrā ziņā šobrīd nevar to pateikt, vai mēs. Uh, uh, uzsāksim izmeklēšanu vai nē, bet tā ir joma, kurā mums ir, ir jāpievērš uzmanība. Vēl viens aspekts, kuru jūs pieminējāt, konkurences kapitāla piesaistīšanai. Konkurence kopumā tā ir laba lieta ja pastāv konkurence, lai piesaistītu uh, kapitāla piedāvājumu, kas pastāv tirgū, tas principā nav slikti, bet jautājums ir, kurš tad būs viskonkurētspējīgākais un kurš tad būs tās, kurš pie, piesaistīs vislielāko uh, kūkas gabalu, pieejamā kapitāla gabalu. Šobrīd kad mēs salīdzinām Eiropas finanšu sistēmu ar eh, Amerikas finanšu sistēmu, tad konstatējam, ka Savienotajās valstīs un vispār anglosakšu pasaulē, bet īpaši Savienotajās valstīs praktiski trīs ceturdaļas no uzņēmuma finansējuma eh, šķērso kapitāla tirgu, kamēr šeit Eiropā, it īpaši kontinentālajā Eiropā, tie ir 25% un 3 ceturdaļas ir šķērsojušas banku sistēmu. Kāda tad būs eh, sadali, kāds būs sadalījums nākotnē? Varbūt ņemot vērā situācijas attīstīšanos, banku sistēmas restruktūrēšanu, kapitāla prasību direktīvu eh, numur 4, eh, tad varbūt kontinentālajā Eiropā lielākā daļa finansējuma aktivitātēm E, būs jāmeklē kapitāla tirgu. Tiks palielināta kapitāla tirgus loma, lai palielinātu nefinanciālās aktivitātes. Un es domāju, ka tā būtu pareizā attīstība - mazināt mūsu atkarību no banku sistēmas, no banku kredītiem. Tā varētu būt laba attīstība, kas varētu piesaistīt kapitāls. Varbūt ir pārāk grito sacīt, taču Es nedomāju, ka būtu e- Eiropas kompānijas, kam būtu pieeja kapitāla tirgam ļoti konkurētspējīgos apstākļos. Es domāju, ka būtu noderīgi veidot konkurenci šeit. Okay. Thank you. A really quick question. Um... Viki, jā, es pavisam īsi izteikšos. Domāju, ka jūs jau piekritīsiet, ka gan parlamentam, gan komisijai būtu jārāda priekšzīme cīnoties par konkurētspēju godīgu bet ir tādi gadījumi, kad arī mūsu likumdošanas akti savā ziņā ir apgrūtinājuši konkurētspēju. Un gan es, gan uh, Laimana kungs esam arī Rūpniecības komitejā un esam skatījušies, kādi ir emisiju uh, noteiktie mērķi automobīļu sektorā un arī tad rūpniecībā uh, rūpniecības pārstāvjiem bieži vien ir neiespējami pāriet no viena tirgus segmenta citā un būt konkurētspējīgiem un tas ļoti negatīvi ietekmē konkurētspēju. Tādēļ man jums ir jautājums, kādā veidā mēs no tā varam nākotnē izvairīties un vai komisāra kungs varam uz jums paļauties, saglabāt un cīnīties par konkurētspēju kolēģijā. Komisārs, atbild uz jūsu jautājumu ir jā, patiešām, protams, es atbalstu konkurenci, uh, Un tas ir ne tikai mans pienākums, bet arī mana prioritāte mēģināt un pārliecināt savus kolēģus, ka visi lēmumi, kas tiek pieņemti kolēģijas līmenī, saskan ar mūsu konkurences mērķiem, noteikumiem, prasībām un, un uh, ja tajā pašā laikā mēs runājam par likumdošanu, tad likumdevējs esat jūs. Jums ir tā likumdevēja vara. Un ja sagadīšanās pēc viens no mūsu priekšlikumiem nav simtprocentīgi saskanīgs ar uh, to, kas jūsuprāt ir uh, likumdošana, kas balstīta uz konkurences noteikumiem, nu tad šeit ir jums jāiejaucas. Nu, tas ir uh, visticamāk pēc tam, kad esam uh, jau kaut kādas sekas izraisījuši, tad mums vajadzēs jūs palīdzību atgriezties. Jā, tiešām tā. Nākamajā runātājam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti dažādi temati. Uh, man interesē, bet es eh, runāšu par vienu kas, jautājumu, kas vēl nav ticis uzdots, bet, bet uzskatāms arī eh, par interesantu. Parlaments savā rezolūcijā norādīja, ka ir jābūt efektīviem, konsekventiem atbalsta darbībās. Un tāpat arī norādījām, ka jādarbojas bez kavēšanās. Mēs gribētu zināt, vai mums ir kāds darba kalendārs jau paredzēts. Un ir viens aspekts, kurā, eh, par kuru komisāru vēl nav runāts. Komis Montī ziņojumā runāja par iekšējo tirgu un par tēmātu, ko sauc par nelegālu fiskālo konkurenciju kas ietekmē fiskālās politikas aspektus, ļoti svarīgus regulatīvos aspektus un arī konkurētspējas aspektus. Un tad, kad fiskāli izdevumi e, tiek sagrozīti un tādā veidā grozīt, e, notiek kropļojumi tirgū, tad vai mums nav jā, nav jādomā par fiskalitātes saskaņošanu. Tāpat arī mēs saskaramies ar tiešsaistes e, tirgu. Ko, daudzi pakalpojumi var atrasties vienā valstī ar ļoti zemu procentu līkmi. Vai nav e, domāts par šiem aspektiem? Paldies! Runājot par grafiku, par uh, nākotnes iniciatīvu privātu akciju jomā, kā jūs sasījāt, kā jau tas tika iep sacīts iepriekš. Pirmkārt, presēdo kungs, mums ir jāpanāk vienošanās, un mēs to vēlamies komisāru kolēģijā par kolektī, kolektīvajām prasībām, kolektīvajām darbībām un lai tas tiktu piemērots ne tikai konkurences jomā, bet citās patērētāja tiesība apkārtējās vidas jomā, tāpēc, ka ja nav konsekventi redzējumi tam, kā novest līdz galam Eiropas līmenī kolektīvās darbības, kas pēc tam Eh, eh, kas tiktu iestrādāts nacionālas pasākumos, tad mēs eh, nevarēsim pavirzīties reāli uz priekšu. Tāpēc šis iepriekšējais nolīgums ir ļoti svarīgs. Mēs jau šobrīd esam advansētā etapā, esam uzsākuši publiskās konsultācijas un vēlamies uzklausīt pozīcijas kādas varētu būt, un maksimāli drīz, lai mēs varētu nonākt pie kopīgas pozīcijas, tikai es nevaru pateikt īsti, kad tas no, notiks, tas ir atkarīgs ne tikai no manis, to, no kol, komisāra kolēģijas, no pāriem 26 kolēģiem, un tad, kad eh, jau mēs esam vienojušies, es domāju, ka nebūtu nekādu nopietnu tehnisku grūtību, lai varētu sagatavot galīgo priekšlikumu tekstu, uh, direktīvai eh, privāto akciju jomā, privāto darbību lomā. Diemžēl datumu konkrētu es nevaru pateikt, jo tas nav atkarīgs no manis paša grības, bet eh, no dažādu dienestu darbības, sadarbības un pateicoties lieliskai sadarbībai ar eh, parlamentu tā turpinās. Tālāk nākamais jautājums, manuprāt, ir ļoti būtisks. Nelegāla fiskālā kompet, konkurence, kas ir elements tirgus darbībā un dažkārt vairāk, dažkārt mazāk ietekmē un, un nosaka ekonomikas lēmumus in, par investīcijām, par uzņēmumu atrešanās vietu vai konkrētas, eh, konkrētu aktivitāšu piesaistīšanu tai vai citai vietai. Bet tomēr ir divi elementi, kurus mēs nevaram ignorēt, un tos nevar ignorēt ne komisija, ne parlaments. Pirmais no tiem ir tāds, ka. Kā Saskaņā ar mūsu gadu gaitā uzkā, uzkrāto praksi un tiešu praksi, konkurence fiskālajā jomā ir jāizmeklē pārkāpumu dēļ ikvienas dalība valsts iekšienē. Mēs nevaram selektīvi izturēties eh, pret dažādiem ekonomiskiem uh, aģentiem mums ir jāņem vērā uzņēmumu un personu vienlīdzību un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ikvienā dalībvalstī un savukārt papildus fiskālajai likumdošanai un nodokļu politikai PVN un, un, un tā tālāk. Visā pārējā pastāv ikvienas dalībvalsts kompetence kurai vienmēr ir vetotiesības, jo nodokļu jomā ir eh, līguma paturējuši spēkā vienbalsīgumu. Un tur mums ir jāsagaida, ka viedoklis eh, šeit mūsu viedokļi sakrīt, bet tas ir atkarīgs no vienbalsīguma, kur, ir, eh, kur prasības ir iestrādāts līgumos. Paldies, Vulf, lūdzu. Komisāra kungs. Es būtu ļoti interesēts uzzināt, ko plānojat darīt pēc tam, kad notiek apvienošanās, lai pārbaudītu, vai tas nekļūst par monopolu situāciju. Tātad, kā jūs šo sistēmu analizētu, lai uh, um, varētu tālāk rīkoties. Uh, man ir kāds piemērs. Uh, lai nonāktu no Frankfurtas uz Briseli, tad kādreiz sacentās Lufthansa un Brussels Airways, bet tad Lufthansa pārspēja, uh, pārņēma Brussels Airlines, un, lai arī cena ir paaugstinājusies par aptuveni 50%, tad um, nav lidojumi nenotiek biežāk, uh, servis ir tieši tāds pats, un šķiet, ka viņi uh, izmanto uh, savu monopolu stāvokli šajā uh, lidojuma līnijā no Briseles uz Frankfurti. Tātad, ja nu, komisija apzinās šādu situāciju, es uh, gribētu lūgt jūs komentēt šo konkrēto gadījumu arī. Otrakārt, uh, gribētu izteikties par enerģētikas tirgu, kas nu ir ticis liberalizēts. Tagad mēs redzam, ka mainās arī um, cenas un katru gadu šis process ir pretējs. Uh, sa gada sākumā tātad uh, tiek saņemta vēstule par uh, enerģijas patēriņu, tad uh, tiek paziņots, ka diemžēl cena ir jāpaukstina un parasti uh, netiek runāts par uh, vienu vai divu procentu pieaugumu, bet tas ir divciparu skaitlis. Un šķiet, ka tas tā nu ir pieņemama situācija, un arī šajā jomā šķiet, ka pastāv monopols, un tas tiek izmantots, lai cena tiktu paaugstināta. Gribētu tajā, šajā sakarā dzirdēt komisijas viedokli. Paldies! Paldies, Klinta kungs! Ja mēs runājam par Frankfurta, Brisele, Brisele, Frankfurta lidojumiem, uh, tad iepriekš, kad biju ekonomikas un monetāro lietu komisārs, es šo uh, lidojumu izmantoju uh, vairākas reizes mēnesī, un arī tagad, pirms pāris dienām, man bija, pateicoties jūsu, um, ja, tā tad ielūgumam bija iespēja izmantot vēlreiz šo lidojumu, bet šo jautājumu es izskatīšu, tam es pievērsīšos, nezinu, vai gribat formālu sūdzību iesniegt, bet jebkurā gadījumā palūkošos, kas tad īsti šeit notiek. Un kas attiecas uz enerģiju, tad arī savā sākotnējā ievadrunā es jau teicu, ka esam 2007. gadā sākām pārskatīt šo sektoru. Um, tas mums sniedza ļoti daudzas idejas. No vienas puses runājot par regulāro e, regulējuma kapacitāti, un tad arī komisija izteica vairākus priekšlikumus, arī to darīja mani kolēģi, kas saistīti, kas strādā enerģijas jomā, un viņi um, izdarīja secinājumus par šo sektoru un uzskaitīja gadījumus, ko mēs kā konkurences iestāde esam uh, atklājuši, sākuši skatīt pateicoties šim pārskatam un pētījumam. Mēs strādājam pie ļoti daudzām lietām vēl aizvien, daudziem gadījumiem. Piemēram, dažos gadījumos mēs analizējam Uh, elektrības tarifus. Skatāmies arī, kas notiek gāzes tirgu, elektrības tirgu. Nu, esam darba pietiek, darba pilnas rokas strādājot pie enerģijas jautājumiem, un dažos gadījumos esam pieņēmuši arī lēmumus, uh, kas nozīmē, ka kaut kas būtu jāmaina tirgus darbībā, uh, jāmainās uz atvērtāku tirgu, jā, jāizdve, jātiek vaļā no šķēršļiem, uh, un jābeidz izmantot dominējušā pozīcija reizēm. Bet, diemžēl, enerģijas cenas ne, nav atkarīgs tikai no konkurences jautājumiem. Šeit jāņem vērā arī citi faktori, kas šo procesu ietekmē. Bet es tātad minēju četrus sektorus pie antitrasta IKT un pieminēju Google kā piemēru, pieminēju maksājumu pakalpojumus Tur es pieminēju gadījumus saistībā ar kredītkartēm un debitkartēm, arī citi bija piemēri. Pieminēju arī telekom, telekomunikāciju sektors, nu, protams, varēju arī citus pieminēt, un pieminēju enerģiju. Enerģija ir viens no būtiskākajiem sektoriem, un mēs ļoti cītīgi, smagi strādājam un plānojam tā arī turpināt. Ja tas būs nepieciešams, tad es, protams, lūkšu ekon komitejas un parlamentu atbalstu šajos jautājumos. Jūs jau labi zināsiet, ka uh, dažos gadījumos notiek savstarpējā uh, tātad sadursme starp valsts interesēm un privātajām interesēm šajā nozarē, un tas nav tas vieglākais sektors, ar kuru strādāt. Bet, kā jau minēt, smagi strādājam un arī plānojam tāpat arī turpināt. Liels paldies, komisār! Iekļāvu arī sevirunātāju sarakstā, jo gribēju uzdot jautājumus, un arī Langena kungs vēlreiz gribēs izteikties. Tas jūs nepārsteigs, ka mani ļoti interesēja tas, ko jūs minējāt par due process. Par šo jautājumu es jums jautāju arī uh, sākotnējā uzklausīšanā, un man liels prieks redzēt, ka jūs tagad sakat, ka aizstāvēsiet uzņēmumus un viņu tiesību aizsardzību. Es patiešām ceru, ka Uh, tur varēs iepalīdzēt arī komp ģenerāldirektorāts, jo arī mūsu komitejā pavisam nesen notika uzklausīšana, uzklausīšana un bija žēl dzirdēt, ka, uh, ja uzņēmums izmanto uh, savas apelācijas tiesības pret lēmumu, tad uh, rezultāti nav tik labi. Bet jūs runājat arī par šo uzvedības kodeksu, uh, Un minējāt, tā kā tas ir uzvedības kodeks, tad tur nebūs nekāds reāls nodalījums um, izmeklēšanai un īstenošanai. Bet vai jūs šeit plānojat kaut kādu funkcionālu nodalījumu veikt, jo, jo arī komisiju varētu kritizēt par to, ka komisija ir gan tas izmeklētājs, gan arī tiesnesis? As, as you know, uh... Am... Komisārs, jā, jūs jau zināsiet, ka esmu gatavs un nolēmis uzlabot uh, šo izmeklēšanu, due process, katru reizi, kad mēs saņemam pierādījumus, ka kaut kāds uzlabojums situācijai ir iespējams. Un tādēļ arī savā sākotnējā ievadrunā es teicu, ka 2011. gadā mēs plānojam nākt klajā ar labo, labās prakses kodu, uh, balstoties uz konsultātiem, kas jau ir notikušas, balstoties uz diskusijām, kas mums ir bijušas ar visām iesaistītajām pusēm, un mēs mēģināsim uzlabot caurskatāmību, uzlabot pušu tiesību, aizsardzību, uzlabot to, kā notiek uzklausīšanas. Mums ir arī izvirzīts jaunais uzklausīšanas um, amatpersona, ļoti kompetents cilvēks, un Mēs esam ļoti atvērti un mēs arī demonstrējam savu atvērtību uzlabot šo izmeklēšanas procedūru. Bet desmit mēnešu laikā esmu nevienu reizi jau vien teicis un turpināšu arī atkārtot, es neplānoju mainīt sistēmu. Mūsu sistēma, mūsu administratīvā sistēma ir tik laba, cik arī, cik pārējās sistēmas. Manuprāt, tā ir tā labākā. Nu, var jau būt, ka katrs gan domā, ka viņa paša lab, sistēma ir tā labākā. Bet pilnīgi godīgi es varu teikt, ka, manuprāt, mums nav nekāda pamatojuma, nav iemesla maini, vēlēties mainīt mūsu sistēmas pīlārus. Šis jautājums par nodalīšanu. Es patiešām nezinu, vai jūs zināt, ka pagātnē, runājot par konkurences ģenerāldirektorātu, bija šis nodalījums komisijā. Un jāsaka, ka sistēma nebija efektīvāka, tā nebija uh, draudzīgāka lietotājiem, kā pašreizajā sistēma. Te mēs nerunājam par sistēmas arhitektūru, te mēs runājam par to, kā sistēma darbojas. Un mūsu atvērtība, mūsu caurskatāmība, mūsu attiecības ar iesaistītajām pusēm, sanāksmes par esošo situāciju un viss tas pārējais, uh, mūsuprāt, ir tik labs, cik vien iespējams, un arī tiesa daudzos gadījumos, daudzās lietās ir apstiprinājusi, ka mūsu sistēma izpilda visas prasības, kādas būtu jāizpilda šai due process izmeklēšanai. Nu, es atvainojos, ka neesmu uh, anglosaksis šajā kontekstā, uh, te mums tāda nedaudz cita mentalitāte. Paldies! Paldies, Werner, lūdzu! Jā, paldies. Komisāra kungs. Uh, uzklausīju jūs atbildi Klimta kungam un tādēļ gribētu jums lūgt, uh, gribētu jums atgādināt par mūsu vēstuli, ko nosūtījām no kolēģiem. Tur tātad tika runāts par um, valsts atbalstu gribētu kaut kad gūt atbildu uz šo vēstuli, varbūt, ja ne šodien, tad kaut kad nākotnē. Komisārs, es atvainojos, Langen kungs, es nesapratu jūsu jautājumu. Gibt einen, einen Fall in... Jā, bija uh, kāda lieta Vācijā, Norbruk Ring, tas ir tātad uh, Formula 1 uh, maršruts, kurā tika ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, un tas bija dalība valsts atbildībā. Uh, uh, tika piešķirts, bez, bez tendera tika piešķirts uh, līgums, un uh, šajā sakarā mēs jums nosūtījām vēstuli. Uh, komisāra kungs saka, jā, es jums rakstiski atbildēšu jūsu vēstuli. Es atvainojos, paldies. Prieksēdētāji, labi, liels jums paldies. Uh, Šķiet, ka tas nozīmē, ka mūsu jautājumu un atbilžu apmaiņa ir beigusies. Ar prieku gaidīšu jūs nākamreiz 2011. gadā un liels paldies arī par ļoti noderīgo dokumentu, ko jūs izdalījāt visiem saistībā ar jūsu ievadronu. Ļoti labs, kodolīgs teksts. Paldies liels! You may clap. Drīkst aplaudēt, saka priekšsādātāji. We just got a couple of minutes uh, whilst we... Mums ir dažas minūtes brīvā laika, kamēr visi apmainās vietām, un gaidīsim, kad ierodas trišēkungs. Right, everybody, if you could take your seats, then that... Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mums būtu tik daudz laika mūsu dialogam par monetāriem jautājumiem, cik vien iespējams. Gribētu sveikt Eiropas centrālās bankas prezidentu Žanu-Klodu Trišē mūsu sanāksmē. Nav jau nemaz tik ilgs laiks pagājis, kopš 27. septembra, kad pēdējoreiz tikāmies, bet um, nākamā sa, mūsu tikšanās būs tikai 21. martā. No nu, tā un nu ir sanācis. Šoreiz sekosim um, normālajam parastajam formātam, sākotnējā prezentācija no Trišēkunga puses, un tad sekos jautājumu un atbilžu sesija. Ja labi uzvedīsieties, tādā gadījumā uzklausīsim vienu jautājumu, vienu atbildi. Paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienītie deputāti, kopš mūsu pagājušās tikšanās reizes septembrī Eiropas Savienības valdības ir aicinājušas um, saglabāt stabilitāti eiro zonā, jo īpaši ar uh, programmu, ko apstiprinājusi īrijas valdība, sekojot uh, veiksmīgām diskusijām ar Eiropas komisiju, Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju. Un um, valdības padome ļoti par to priecājas. Sākumā es vēlētos teikt, ka savā uzrunā runāšu par diviem jautājumiem divām lietām, uh, kas tātad attiecas uz kopējo ekonomisko situāciju Eirozonā un jauno ietvaru Eiropas Savienībai. Tātad, ko tas konkrēti nozīmē Eiropas uh, Eirozonai? Galvenais temats ekonomikā pārvaldība ir ļoti svarīgs jūsu komitejā, un es uh, pieskaršos vēlāk reformai attiecībās finanšu regu, regulējumu. Runājot par makroekonomisko situāciju, nesenie pētījumi ir uh, apliecinājuši pozitīvus moments Eiropas zonas ekonomiskās atvesļošanās ziņā. Uh, 1,9% šobrīd ir procentu likme, un nākotnē mēs domājam, ka tuvāko mēnešu gaitā šāda, šāda likme saglabāsies. Un tā kā inflācijas nav un inflācijas spiediena nav, tad mēs sagaidām vidē ilgākā termiņā, e, ka šā, e, likmes būs zem diviem procentiem, bet tuvas tiem. Tāpat arī inflācijas spiedieni, kā tie ir atspiegu, atspoguļoti mm, pētījumos, eh, paliks spēkā un Šī gada sākumā mēs redzam, ka uh, aizdevumu īpatsvars uh, palielinās un uh, kredīta atdeve ir pozitīva, kas attiecās uz padoms izvērtējumu attiecībā uz monetāro politiku. Man ir jāatzīmē, ka pēc divām dienām notiks nākamā valdes sēde, padomas sēde, un um, tādēļ man vēl būtu pāragri runāt par sagaidāmajiem lēmumiem, tomēr tāpat kā jūs, arī es zinu, un jūs zinat, ka visi padomas lēmumi tiks pieņemti, lai izpildītu ar, mandā, ar eh, līgumu mums uzticēto mandātu, tas ir nodrošināt uh, E, eiro stabilitāti vidējā termiņā. Attiecībā uz jūsu izvirzītajiem jautājumiem es gribētu pateikt dažus vārdus par uh, valūtas kursu. Uh, jēdziens par valūtu karu šķiet ir pilnīgi nevietā, jo mums nav vajadzīgi nekādi kari. Mums ir nepieciešama apņēmība, sadarbība. Ir divas galvenās problēmas, kam nopietni jāpievēršas. Vispirms attiecības starp starp, piemēram, dolāra, jēnas, mārciņas, Kanādas dolāra maiņas kursiem un eiro maiņas kursu kas attiecās uz eh, tām valūtām, kas ir vecākas nekā eiro, eh, tās izmanto tā saucamo peldošo kursu. Un šajā gadījumā mēs uzskatām, ka uh, pārmērīga lēkāšana un izmaiņas valūtas kursos ne, nelabvēlīgi ietekmē ekonomikas un finansiālo stabilitāti. Otrā problēma ir jaunās tirgus ekonomikas kuras uh, rada uh, ļoti lielu uh, ekonomikas pieaugumu, bet kuru valūtas kursi ir neelastīgi. Šajā gadījumā mm, G20 pieņēma lēmumu uh, Mm, eh, pakāpeniski devalvēt eh, šīs valūtas attiecībā pret eh, galvenajām lielajām tā saucamajām vecajām valūtām, jo tas būs arī viss starptautiskās sabiedrības interesēs un minēto valstu ekonomikas interesēs konkrēti. Uh, Eiropas centrālā banka ir atbildīga par monetāro elementu Eiropas monetārajā savienībā, bet mums ir savi viedokļi par šo Eiropas aspektu uh, un ekonomisko aspektu Eiropas uh, ekonomiskajā un monetārajā pārvaldībā. Pagājušā nedēļā es uzstājos parlamentu plenāru sēdē un norādīju, ka komisijas priekšlikumi paredz patreizējās fiskālās un monetārās uzraudzības uzlabošanu tām dalībvalstīm, kas nav Eirozonā. Tomēr Bankas padome uzskata, ka šī priekšlikumi nav pietiekami, lai atbilstoši konsolidētu un pastiprinātu ekonomikas un monetārās savienības darbību, jo ekonomikas savienības labāk funkcionēšana izšķīroši svarīga, lai nodrošinātu ilgtermiņu stabilitāti, e, uzplaukumu un eirozonas stabilitāti padome un parlaments ir uzsākušas darbu pie tiesību aktiem, un es gribētu pastāstīt par šo darbu, kas attiecās uz fiskālo jomu un stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo daļu. Komisija ierosina sekojošo. Mēs principā piekrītam tai pieeja, kas paredz piesardzīgu fiskālo politiku, ņemot vērā e, fiskālo izaugsmu, tomēr, lai to realizētu, ir nepieciešams e, noteikti tehniskās detaļas un Eh, manevrēšanas iespējas nedrīkst būt pārāk plašas, kas attiecās uz otro galveno jaunievedumu. Tas ir parāda kritēriju uh, praktiska izvērtēšana, nosakot tā saucamo skaitlisko uh, atskaites punktu. Tas, protams, ir ļoti labi, bet mums ir jābūt pietiekam ambicioziem, mums ir jānodrošina atbilstošo normu striktāka piemērošana un ir ļoti svarīgi, lai šī iejaukšanās telpa būtu abs absolūti minimāla. Treškārt, Uh, pakāpenisku finanšu sankciju un piespiedu pasākumu īstenošanu pas, kopā ar pastiprinātu lēmumu pieņemšanas procedūru un komisijas iniciatīvas tiesības un uh, reversā vairākuma norma uh, un kvazi automātiskie sankciju režīmi. Tomēr mums ir zināmas bažas attiecībā uz tām norm normām saskaņā, ar kurām atbilst attiecīgā dalībvalsts var iesniegt uh, lūgumu, izmantojot eh, ārkārtas ekonomisko stāvokli, atcelt sankcijas. Šādas normas atstāja ļoti eh, lielas manevrēšanas iespējas un tā mazina jaunā finanšu ietvara ex ante efektivitāte. Tādēļ eh, mums ir jāraugās, lai tomēr šo klauzulu varētu tikt ieviest ja situācija tiešām ir um, plašākā mērogā mm, apgrūtināta. Mums vajadzētu arī tālāk nostiprināt komisijas iekšējās procedūras, izveidojot neatkarīgu struktūru Eiropas Savienības līmenī, kas varētu objektīvi izvērtēt fiskālo politiku, kā arī um, eh, suverenitātes ietver īstenošanu bet šie jautājumi tomēr netiek piepiekam detalizēti izklāstīt komisijas priekšlikumā. Un visbeidzot, Eiropas saistības ir arī dalībvalstu saistības, un mēs noteikti uh, turpināsim pārbaudīt dalībvalstu fiskālos ietverus un pat ar ierosinātās dietības minimālajiem standartiem, es tomēr eh, redzu, ka šādas prasības ir jānosaka absolūtais minimums. Piemēram, direktīva varētu būt ambiciozāka attiecībā uz objektīvu prognožu nepieciešamību fiskālās politikas izvērtēšanu, kā arī par transponēšanas termiņiem nacionālajā likumdošanā. Un tagad par priekšlikumu, ar ko, ar ko novērst makroekonomisku ko disbalansu. Tas ir nepieciešams gan Eiropas Savienībai kopumā, gan arī Eirozonai. Ir nepieciešams jaunais mehānisms, lai nodrošinātu makrofinanšu stabilitāti. Iekšējās makroekonomiskās uh, nelīdzsvarotības ir jāņem uh, vērā un jārisina, ņemot vērā atbilstošo dalībvalstu situāciju, kurām ir liela tekošā konta deficīta. Bez tam ir nepieciešams identificēt uh, šo uh, problēmu vietu specifiku. Pretējā gadījumā pasākumi būs neefektīvi. Vēl jau vairāk procedūrām ir jānodrošina, lai uz indikatoriem balstītais izvērtējums būtu tiešāk saistīts ar komisijas padziļināto izvērtējumu. Tas attiecās gan uz preventīvo, gan uz koriģējošo eh, daļu izaugsmas un stabilitātes paktā. Bez tam mēs uzskatām, ka sankcijām un makroekonomikas uzraudzības koriģējošām mehānismām būtu jāsāk darboties saulēcīgi, nevis pēc tam, kad dalībvalsts ir uzrādījusi jau to, ka tā nespēja izpildīt noteiktos kritērijus. Un visbeidzot, pastāv riski ja sankcijas tiks samazinātas vai arī būs iespējams tās vispār atcelt, atsaucoties uz ārkārtas ekonomiskajiem apstākļiem, ko var interpretēt ļoti dažādi. Visu šo iemeslu dēļ es gribētu aicināt parlamentu nezaudēt savas ambīcijas un nākt klajā ar šo likumdošanas paketi saulēcīgi, lai notrošinātu efektīvu uzraudzības un kontrols ietveru gan attiecībā uz fiskālo konsolidāciju, gan uh, makroekonomikas uh, nelīdzsvaroto situāciju risināšanu, un tīpaši satiecās uz Eirozonas dalību valstīm. Un vispēcot dažu vārdu par Eiropas stabilitātes mehānismu, ko pieminēja Eirogrupa pagājušajā svētdienā. Jūs zinat, ka kopš 2000 rakstu. Kopš 28. oktobra es esmu aicinājis dalībvalstu valdībām nodefinēt viņu pozīciju, lai izvairītos no jebkādām spekulācijām no investoru puses, un aicināju dalību valsts ļoti skaidri un gaiši pateikt, ka Eirozona realizēs SVF politiku un praksi attiecībā uz privātā sektora līdzdalību Pagājušā svētdienā šis paziņojums tika publicēts, un tas ir ļoti noderīgi. Un tagad es gribētu izteikt dažas piezīmes par finanšu sektoru. Liels progress jau ir panākts kopš ietreiz, iepriekšējās eh, regulatīvās reformas un G20 līderi, ministri, valdību vadītāji, uh, E, tikās šī mēneša sākumā un viņi pievienojās arī globālo partneru e, uzņemtajām saistībām. Šajā kontekstā es gribētu pasvītrot trīs jautājumus. Vispirms jaunā Bāzela 3 ietvar, e, kā to apstiprināja centrālās bankas vadība, un tas veidos stūrakmeni finanšu reformai. Uh, lai mēs varētu baudīt šīs reformas augļus. Konsekventa tās ieviešana un piemērošana starptautiskajā līmenī būs izšķiroši svarīga šajā kontekstā. Un bez tam ir ļoti svarīgi, lai Eh, šī likumdošanas reforma atbilstu Bāzela 3 ietvarai. Šeit es gribētu arī pasvītrot to, ka tika apstiprināts tā saucamais pārējais periods. Otrakārt, kas attiecās uz alternatīvo investīciju fondu pārvaldības direktīvu, es gribētu uzsvērt, ka šeit ir ļoti svarīgi izveidot konverģentu uzraudzību uh, Eiropas Savienībā un ASV, kas nodrošinātu vienādas spēles noteikums starptautiskajā arēnā. Papildus tām vēl tiek gatavots vairāk kas likumdošanas iniciatīvas gan starptautiskajā, gan Eiropas Savienības līmenī, bet to darot ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai kopējais rezultāts sakristu ar to, ko mēs vēlamies, tajā pat laikā netraucējot ekonomikas atjaunotni. Un vispēcot Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, kas ietver arī centrālo banku sistēmu. Tā sāks darboties 2011. gada 1. janvārī, un um, mēs uh, uzskatām, ka esošās finanšu uzraudzības institūcijas uh, kopā apvienosies, nodrošinot detalizētu riska analīzi un informācijas apmaiņu. Un es, es, uh, es domāju, ka SRB realizēs jauno politikas funkciju, Eiropas līmenī, uzlabojot dalību valstu atbilstošo struktūru iespēju stiprināt eh, Eiropas finanšu sistēmu kopumā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Gribētu atgādināt deputātiem, ka ir tikai jau iepriekš izplānots, kas izteiksies. Un sākumā dodam vārdu Žanpolu Gozes no Eiropas Tautas partijas grupas. Lūdzu. Merci, madame la présidente. Monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Prezidenta kungs, es apzinos, ka pašreizajā kontekstā un arī jūsu amatā nav viegli atbildēt uz jautājumiem. Uh, Tas ir ļoti vienkāršu iemeslu dēļ, te jādomā par sekām uz finanšu tirgu. Nu, es izdo, iedomāšos, ka, um, ka e, es vienkārši uzdošos jautājumus, ko gribu jautāt es un pilsoņi. Vai jūs baidāties no domino efekta eirozonā? Un arī jārunā par parādu pārstruktūrēšanu eirozon, eirozonā. Vai vēl aizvien tas ir tabū? Turklāt gribētu jautāt, kāda ir Eiropas centrālās bankas pozīcija par pašreizējām diskusijām Eirozonā par uh, produktivitāti un konkurētspēju dalību valstīs. Tiešām ceru, ka varēsiet atbildēt šiem trim jautājumiem. Nu jā, protams, varat jau sapņot, bet šķiet man tādas tiesības nav dotas, ja es pareizi jūs sapratu. Es vēlētos atbildēt, sek atbildēt sekojoši. Gan mēs, gan arī jūs esat uh, liecinieki šim, uh, šai situācijai. Mēs vidē, vidējais rādītājs ir tāds, ka mēs tiekamies sešas reizes gadā un pastāvīgi uzsveram to, cik svarīgs ir izaugsmes un attīstības pakts un šī pakta stabilitāte, cik tas ir būtiski ekonomikas un monetārajai savienībai. Mēs esam atbildīgi par monetāro politiku un dalībvalsts ir atbildīgs par ekonomikas politiku. Un šeit mēs redzam, kā šīs jautājumi ir apkopoti. To mēs minējām gan pie eiro ieviešanas, arī 2004. gadā Um, to pašu mēs atbildējam, jo daudzas valstis, man, manuprāt, arī jūsu valsts gozēs kungs, mēģināja atšķaidīt stabilitātes un izaugsmes paktu. Un visas lielās valstis uzstāju šādu virzību. Mūsuprāt, tas bija, um, tad mēs bijām uz nepareizā ceļa, jo Eiropas monetārā savienība uh, balstījās gan uz ekonomikas, gan arī uz monetāriem principiem. Komisija cīnījās, mēs pat arī devāmies uz kopienu tiesu, un kopienu tiesa pieņēma savu lēmumu, tādējādi demonstrējot arī to, cik lielā mērā esam nonākuši konflikta situācijā. Bet mēs nevainīgi esam teikuši vienu un to pašu, un arī pats esmu vienmēr to apgalvojis val, uh, valdes uh, vārdā ka mums ir ļoti smagas bāžas. Tas bija 2005. gadā, kad jaunais pakts stājās spēkā, un mēs vienmēr atkārtojām, ka mums nepieciešams stiprināt uzraudzību, un ne tikai attiecībā uz budžeta politiku. Protams, ka tagad mēs zinām, kāda ir situācija, un tagad mēs saprotam Eirogrupas uh, attieksmi un arī valstu attieksmi tajā brīdī, bet mēs teicām, ka nepieciešams ļoti cieši uzraudzīt uh, radoš, ra, ražošanas faktors, konkurētspējas indikātors un valsts, valstu disbalansu eirozonām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Manuprāt, valdības apzinās, kas notika uh, un, protams, atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Valstīm tagad ir jā, jāpieņem lēmumi, kas viņuprāt ir atbilstoši un iespējams, ka komentā, komentētāji tos nepietiekami novērtē šobrīd. Šķiet, ka savā veidā ir mēģinājums uh, apdraudēt valdību pieņemtos lēmumus, un tie tiek apšaubīti. Uh, tas pats attiecas arī uz kolēģijas pieņemtajiem lēmumiem. Un um, to var vērot visu 27 dalību valstu padomē. Šāda veida nepietiekams novērtējums nav nekas jauns, jo komentētāji bieži vien nesaprot lēmumu pieņemšanas mehānismu Eiropā. Un tādēļ man jāsaka, uh, aizmirstot par sapņiem, bet atgriežoties realitātē, man jāsaka, es ne, neticu, ka finansiālā stabilitāte eirozonā, jo īpaši ņemot vērā to, ko es zinu, ka to varētu nopietni apšaubīt. Es tam neticu. Protams, mēs redzam, ka problēmas ir, bet es nedomāju, ka tas uh, pēc būtības varētu radīt briesmas. Un, kas attiecas uz uh, privātā sektora iesaistīšanos, ko jūs minējāt, arī es pats teicu, ka ir nepieciešams visu precizēt, ir nepieciešams uh, precizēt situāciju. Tas notika pagājušajā nedēļas nogalē, un Eiropai vēl aizvien ir uh, tāda pati iesaistīšanās no privātā sektora kā visā pasaulē un tās valstis, kuras saņem palīdzību, ir mākslātspējas situācija, bet kurām ir problēmas eh, novest līdz galām savas korekcijas un nevar neņemt vērā šo nepieciešamo korekciju nopietnību it visur Eiropā. Manuprāt, es esmu atbildējis uz diviem pirmiem jautājumiem, tomēr es gribētu mazliet eh, pakomentēt sīkāk. Es sacīju, varbūt novērotājiem ir grūti eh, apzināties eh, to apjomu, kas kas ir paveikts. Es redzu vismaz četrus punktus šādam nepietiekamam novērtējumam. Runājot par stabilizāciju budžeta korekcijām un atveseļošanām, pat ja atsevišķu valstu sākuma punkti ir labāki nekā citās um, attīstītās valstīs, bet uh, Tas attiecas uz visu konsolidēto eirozonu. Piemēram, 2010. gadā ir 6,3% no IKP visā eirozonā, savienotās valstīs 11%. Japānā 9,6% no IKP. E, tas vienkārši, lai jūs apzinātos e, mērogus. 2011. gadā Eirozonā mēs būsim 4,6, e, Savienotajās valstīs 8,9, Japānā arī 8,9%. Un man šķiet, ka šis apstākļus netiek uztverts. Tālāk otrais fakts Eiropas ekonomika vienmēr ir pārsteigusi, esot mazliet vai, vai krietni vien dinamiskāk nekā, uh, nekā uh, ir paredzēts kopš atgriešanās pie izaugsmes, un tas ir apstiprināts fakts. Es uh, vēlos sacīt, ka vairākas valstis, nevis mazākās Eirozonā, ir ar. Uh, līmeni eh, eh, pēc atkal apvienošanās eh, Vācijā, kas pārstāv 30% no eirozonā, tas ir krietni vien lielāks. Tā tad e, reāla ekonomika darbojas un kopumā eirozona ir pozitīvi pārsteigosi. Tālāk trešais punkts, kas arī, manuprāt, ir svarīgs, ir tas, ka instrumenti ir izveidoti un šie instrumenti darbojas un tas arī mums ir. E, to mēs varējām novērot pagājušā nedēļas e, nogalē. Šeit es arī pagaidām apstāšos, negribu jūs nogurdināt, taču gribu sacīt, ka mēs e, paši emitējam valūtu, kas ir eiro, kas ir saglabājusi savu vērtību labāk nekā citas valūtas pēdējo 50 gadu laikā arī tas ir elements, kur nedrīkstētu nepietiekami novērtēt. Un mēs šo valūtu emitējam. Voilà, voilà. Lūk, um, lūk, uh, tās būtu manas atbildes. Liels paldies! Patiešām ļoti būtiski lieli jautājumi, kuriem bija nepieciešama arī pienācīga atbilde. Bet nu varbūt centīsimies nedaudz kodolīgāk izteikties uh, pārējos jautājumos gan attiecībā uz aptvērumu, gan arī um, ilgumu. Nākamais, uh, nākamajam vārds ir Jose Garcia Makajo. Eh, paldies eh, priekšsēdētāji un paldies bankas priekšsēdētāji. Man ir jāuzdod šis jautājums un iespējams jums ir atbildi, iespējama neatbildēt, bet vai es domāju, vai neturpināt ar ārkārtas, eh, vai domāju turpināt ar ārkārtas likvidācijas pasākumu 2012. gadā, vai domāju turpināt iepirkt valsts parādu. Un ja jūs vēlaties atlikt uz vēlāku laiku šo atbildi, tad izstrādājiet varbūt savu viedokli sīkāk par privāto investoru dalību palīdzībās, kas tiks piešķirtas sākot ar 2013. gadu. Jūsu pirmais atzinums bija negatīvs padomi. Nedēļas beigās lēma par to, ka tas būs atkarībā no, no katra gadījuma. Man tas vieši zinām neskaidrību, taču es um, gribētu dzirdēt, kā jūs izturaties pret šādu, šāda veida stabilitātes uzturēšanu. For... Paldies par jūsu jautājumu. Vispirms, kā jau es teicu, mēs uh, raudzīsimies uh, uz to, kāda ir patreizējā uh, Uh, monetārās politikas situācija pēc divām dienām, un tādēļ es negribu steigties notikumiem pa priekšu, un tas pats, protams, attiecās uz uh, lēmumu par uh, procentu likmēm, jo tas ir cieši saistīts ar monetāro politiku un tā saucamajiem nestandarta pasākumiem. Es to tikai precizēju. Tātad mums ir monetārā politika, kas tiek veidot, lai nodrošinātu cenu stabilitāti, un tad ir nestandarta pasākumi, kuri ir domāti, lai, ja nepieciešams, varētu nodrošināt labāku monetārās politikas pārējais mehānismu funkcionēšanu. Piemēram, ja tirgus atrodas grūtībās vai kaut kas notiek, tad lai varētu uh, precīzi realizēt uh, tās likmes, ko mē, par kurām mēs lēmjām. Tālāk par otro jautājumu. Es gribētu teikt, ka iepriekšējais paziņojums bija ļoti labs precizējums, jo tas uh, ir saistīts ar nākotnes pastāvīgo mehānismu, un tas realizēs SVF politiku. Tātad pilnībā atbilstoši SVF praksēji. Jo vien, viens no pārpratumiem Eiropā bija tas, ka mums it kā parādītos jauna koncepcija, kas nedarbojas pārējā pasaulē, un šī jaunā koncepcija tā maigi izsakoties, eh, baidīja investorus, kad mēs centāmies piesaistīt viņu investīcijas Eiropā. Tā kā es domāju, ka bija ļoti svarīgi, lai šīs neskaidrības un pārpratumi, kas valdīja veselu mēnesi, tiktu kliedēti. Un kā es teicu, es uzskatu to par ļoti labu precizējumu, un es domāju, ka bija pilnīgi nevietā laikā, kad lietas nebija noprecizētas, vispār uzsākt šīs lietas. Paldies! Langenkungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājs atvainojos Uh, bet man ir jautājums, kas parādījās arī šī rīta debatēs par atvasinātajiem vērtspapīriem un kas ir saistīts ar tā saucamo izpirkšanas vai glābšanas paketi, kā tas ir saistīts ar centrālās bankas likviditāti attiecībā uz šo maksājumu bilances pārbaudi gāja runa par to, ka ir svarīgi izvērtēt un novērst riskus, un šajā ziņā jautājums, vai eiro glābšanas fonds jūs uh, uzpērkat valsts obligācijas, tas tika kritizēts, bet jautājums ir, vai šī glābšanas fonda izmantošanas situācijas, vai jūs to realizējat atbilstoši 125. pāntām, kas aizliedz valsts obligāciju pārdošanu? Vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams refinansēt šo glābšanas fondu caur Eiropas centrālo banku? Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas centrālās bankas resursus varētu izmantot šādai glābšanai? Jo Mēs redzam, ka tiek uzpirkts valsts obligācijas lielos apmēros, kas varētu uzpūst inflāciju. Tad, tad ir eh, eh, šie klīringa um, darījumi un ir atvasinātie um, vērtspapīri, bet kā šie glābšanas fondi ietekmēs uh, ECB likviditāti? Paldies! Patiesībā šie jautājumi ir ļoti nopietni un svarīgi, jo šķiet, ka uh, jūs skārāt vairākus jautājumus. Uh, viens ir par šīm Uh, par šīm uh, likviditāt, likviditātes jautājumiem, uh, otrs ir jautājums par šīm tīrvērtas pozīciju noteikšanu, un, kā es teicu, tas ir ļoti svarīgs jautājums patreiz, kas tiek apspriests arī centrālo banku līmenī. Gan Eiropā, gan arī jaunajās attīstītajās, ekonomiski attīstītajās valstīs. Un, ja es saprotu, jūs uzdevāt jautājumu par mūsu programmu attiecībā uz iepirkumiem vērtspapīra tirgu. Tas ir viens no nestandarta pasākumiem, ko es jau pieminēju, un tā ir, tas ir valdes lēmums to darīt, jo mēs uzskatām, ka monetārās politikas pārnešana uh, būtu jāatvieglo, palīdzot, un, kā jūs zinat, tādējādi netiek mainīta mūsu monetārā politika, jo mēs izņemam likviditāti, kas tiek injicēta caur šo programmu, un šorīt no rīta mēs atkal izņēmām uh, to likviditāti, kas tika in, teiksim, injicēta ekonomikā, un mēs to darām katru nedēļu. Bet, kā es teicu, tā, tas ir valdes lēmums, bet šī programma tiek realizēta. Tālāk jūs vaicājāt, vai mēs varētu refinansēt paši, vai mēs paši varam refinansēt šo glābšanas fondu, un es gribētu teikt, ka uh, Šis glābšanas fonds, kas pastāv, ir funkcionāls, tas darbojas. Grieķijas gadījumā vēl tas nedarbojās, un EFSF netika piemērots, bet tika izdoti šie ārkārtas kredīti, bet mēs paši nefinansējam EFSF, Tas ir instruments, kas ir dalība valstu valdību rokās. Paldies. You, uh, Edward. Uh, Mr. President, you... Paldies. Prezidenta kungs, jūs ļoti skaidri parādījāt, ka Eiropas centrālā banka nošķira monetāro politiku no ekonomiskās politikas, kas ir valdību kompetence. Atšķirībā no ASV, eh, es domāju, ka tas ir viens no jūsu svarīgākajiem uzdevumiem. Un teiksim, inflācijas apkarošana šajā gadījumā ir svarīgāka funkcija nekā tas ar, ir ASV, bet kā ar pārējiem Uh, ekonomikas politikas mērķiem, tad es saprotu, ka tas viss ir atstāts valdības ziņā. Kas attiecās uz ekonomikas pārvaldības pakotni, Tas ir līdzīgi tā, ka centrālajai bankai ir tikai viens mērķis, tas ir ekonomikas pārvaldība un parādu uh, situāciju atrisināšana un to novēršana. Jautājums. Kā jūs redzat šo ekonomikas politiku sasaistīt ar citiem mērķiem, kā piemēram izaugsme, nodarbinātība, Eiropas pakotne 2020, jo pat komisija parlamentam saka, neskatieties uz šo jauno ekonomikas pārvaldības mehānismu kā eh, Ziemassvētku eglīti. Skatieties, kas ir jādara, lai atrisinātu parādu krīzi. Paldies! That's your opinion. This is, uh... Uh, let, let me try to tell you. Vispirms uh, gribētu izklāstīt, kāds ir mans skatījums uz lietām. Valdības uh, koncepcija, kas šobrīd, pie kur šobrīd ciet strādāts, ir, <coughs> ir ilga termiņa pienācīga Eiropas funkcionēšana 27 valstīs un Eirozonā 17, jo pēc mēneša mēs būsim 17. Tas nav īstermiņa jautājums, protams, mēs izdarām secinājumus no pagātnes pieredzes, bet atkal tas nav īstermiņa jautājums, bet ilgtermiņa, kā pārvaldīt pareizi ekonomiku 27 valstīs Eiropā ar 500 eh, tu, uh, miljoniem iedzīvotāju. System, Un eh, mums ir jāveido sistēma, kas gadījumā jau uzraudzība perfekti nedarbojas. Taču es tagad sagatavoju pieņēmumu karš ar šo ļoti grūto uh, apgūšanas veidu, kuru mēs piedzīvojam šodien, iespējami atsevišķām valstīm un ekonomikām un kolēģijai, kas uzrauga viņus, uh, ka viņi iesniegtu atkal ļoti eh, vaļīgā, bezrūpīgā uzvedībā ir maz iespēja, tāpēc es varētu pieņemt, ka jaunā pārvaldība darbosies. Mēs pieprasām maksimālu, eh, maksimāli drosmīgu ekonomikas uzraudzību, kas ir pilnīgi kapitāli svarīgi mums. Un mēs eh, mēs es, eh, eh, negribam to saistīt ar krīzes menedžmentu un EFCF funkcionēšanu, bet tas ir saistāms ar jauno mehānismu. Vēlos tikai sacīt, ka visas eh, advancētās ekonomikas šobrīd domā par no krīzes gūtajām mācībām. Un mums ir jādomā arī par Eh, situācija citās advancētās ekonomikās. Viņi domā šobrīd, ka par to, kas ir jāmaina, lai varētu labāk, eh, labāk pārvaldīt eh, makropolitikas. Un nebūtu nav pārsteidzoši, ka mēs esam visarežģītākajā situācijā kopš otrā pasaules kāra, pat pēc pirmā pasaules kāra, bet mēs esam tikuši, varējuši izvairīties no lielās depresijas. Es skaitīju atlikušās minūtes un runātājs, un man liekas, ka būs jāizslēdz pulkstens, lai mums būtu mazliet disciplīnas nākamo eh, runā, jautājumu uzdod Elīza Ferreira. Es runāšu portugāļu valodā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mans galvenais jautājums attiecas uz eh, finanšu stabilizācijas mehānismu, kurš darbojas, bet neīsteno savus mērķus un nav kavējis to, lai uh, uh, valstis. Uh, Eh, valstis izvairītos no tirgu krīzes atgriešanās, un šo jautājumu vēlos uzdot arī ECB, kas bija viens no sistēmas stabilizējošiem elementiem, gribētu dzirdēt eh, jūsu viedokli, kāpēc šis eh, mehānisms nav varējis darboties izveidotiem mērķiem. Es domāju, ka starpvaldību dimensijā un privātā sektora dalība, ar ko tika atvērta Pandoras lāde, bet ir vēl viens jautājums, par ko es gribētu, lai jūs izsakāties, lai valstis apmaklā, apmaksātu savus uh, parādus vidējā un ilgā termiņā, ir jānosaka uh, eh, apsā, uh, eh, nosacījuma apstākļi vidējam un ilgam termiņam un Eh, to nevar garantēt eh, reģionos, kur ir ļoti atšķirīgas produktivitātes un konkurētspējas eh, apst, uh, nosacījumi, vai nedomājat par radikālākiem pasākumiem? Es domāju, ka galvenais jautājums, kā parasti, ir tāds, ka konkurētspējas realitātes ap dažādām valstīm ir ļoti rūpīgi jāskatā. Es to vienmēr esmu sacījis dažādās uzklausīšanās, ko jūs esat organizējuši. Mēs dzīvojam vienas valūtas, um, viena tirgus zonā, kur ir augsta stabilitāte ar eh, mazāk nekā 2% inflācijas pēdējo divu gadu laikā. Un paredzam stabilitāti tuvāko desmit gadu laikā tas ir pilnībā jāsaprot visiem lēmumu pieņēmējiem, valdībām, parlamentiem, sociāliem partneriem, uzņēmumiem, tāpēc, ka tas ir kaut kas pilnīgi fundamentāls. Mēs atrodamies vienā ekonomikā un mums ir e, savs kritērijs kā nomināla evolūcija, jo E, cenu stabilitāte atbilst manis sacītai 1,97% pēdējo 12 gadu laikā, un visos lēmumos tas ir jāiestrādā, un vienmēr, kad produktivitātes līmenis, un arī šeit ir atšķirības starp dažādiem produktivitātes līmeņiem, bet neatkarīgi no tā, kāds ir šis produktivitātes līmenis, ir jākoriģē algas, atalgojumi, lai varētu būt saprātīgi konkrēt spējīgi, un tas notiek visās ekonomikās pasaulē, un tas ir jādara arī tād, piedarot vienotai valūtai, kāda ir eirozona. Un tas, kas ir būtiski, ir e, vienības eh, darbas izmaksas Un eh, jāapzinās ir konkurētspējas nozīme. Jā, mums ir tagad jāiekļaujas četru minūšu um, spraugā pusotra minūte jautājumam, divi ar pus atbildēji. Silvija nākošais jautājums. Priekšsēdētāji, paldies. Parlaments mēģina uzņemties savas atbildības. Mēs apzināmies, ko ir darījušas eiro grupas dalībvalsts, tāpēc ne jau mūs vajag eh, pārliecināt. Es vēroju tirgus, un tad, kad jūs sakāt, ka ir gūtas mācības no vismagākās krīzes kopš Pirmā pasaules varbūt kara, es gribētu pavirzīt eh, jautāju mazliet tālāk. Jūs nosaucāt mums no vienas puses konsolidētos skaitļus, no otras puses, es zinu, ka ir nacionālās politikas un visas sistēmas paliek integrētās apvienībā. Un jūs sakāt, ir kā vienlīdzīgi spēles noteikumi, bet ir fiskālās politikas, darba atalgojumi, kas ir atšķirīgi. Un vai Tad, kad tiek teikts, mēs uzraudzīsim atšķirības tā vietā, lai mēs pārietu pie patiesas politikas konsolidācijas Eiropas līmenī, tas ir pareizi otrais jautājums. Mani šokē tas, ka padomē šobrīd ir tendence uh, samazināt eh, eh, parlamentu piedāvātos tekstus. Piemēram, ECB eh, e 10. jūnija teksts, kā devos šai paketī. ECB tekstā tieši tāpat kā 12. māja komisijas paziņojumā bija krīzes atrisināšanas aspekts vai krīzes sakārtošanas aspekts. Šo aspektu ECB uzskatīja, ka tā sietilst paketē komisijas E, komisija arī tagad uzsaka padomu ar to nodarbojas. Vai mums, jūs nedomājat, ka mums šajā paketē vajadzētu ieviest gan krīzes atrisināšanas jautājumu valsts parādziņā un arī tas, ko piedāvāja Garsīma Margāģo jautājumu par to, kā visbeidzot mēs veiksim banku sektoru sanāciju Eiropā. Jā, es saprotu, Šarona, eh, bet vienreiz, eh, kā mans laiks ir pagājis, bet trešai kungs ir eh, mums un tas ir jāizmanto. Varbūt ir nepieciešams pievienot paketē banku sanācijas noteikums, kas, cik zinu, ne, nav, nav bijis tā arī izdarīts un kas izmaksā aizvien dārgāk nodokļu maksātājiem. Uz pirmo piezīmi gribētu teikt, pilnībā piekrītu. Mēs paši uzskatām, ka komisijas priekšlikumi ir nepietiekami, viss to zina, ka uh, padome e, kavējas saistībā ar priekšlikumiem no do, e, komisijas puses, bet jūs esat li likuma devēji un jūs skatīsiet šīs lietas ļoti tuvu, taču es pilnībā piekrītu. Es pats runāju par budžeta gandrīz federalizācija. Mums ir monetāra federācija, mums ir nepieciešama gandrīz vai budžeta federācija, mēs to varam panākt, ja mums ir ļoti pastiprināta uzraudzība saistībā ar to, kas notiek šobrīd, kas tuvojas, ko mēs nojošam, jo tas neatbilst eh, pašreizējā situācijas vajadzībai. Mums ir nepieciešama budžeta federalizācija. Tālāk par krīzes atrisināšanu vai sakārtošanu es gribētu teikt, un runāju to no visas sirds, mums jau ir bijušas tik daudz grūtības panākt skaidrojums, ka es negribētu atkal atvērt šo Pandoras lādi. Eh, protams, es pilnībā esmu atkarīgs no parlamenta lēmumu un tā gribas, bet eh, mans viedoklis. Uh, Gribu aicināt jūs uz piesardzību, šobrīd mums ir skaidrojums, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs elements. Tālāk par bankām gribu teikt, ka jūs tikko pieņēmāt ļoti svarīgus lēmumus par ļoti būtiskiem pārskatījumiem, bet es gribētu arī teikt, ka tagad. E, īstenosim visu institūciju un plānu darbību. Mums ir ceļu kārte sagatavota un daudz kas cits, un tad arī pie tā strādāsim. Uh, well done. Thank you very much. Liels paldies. Nākamajam runātājam vārslūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man ir kāds jautājums saistībā ar Beļģiju. Kā jau zināt, tad pol, uh, Beļģijā ir ļoti lielā politiska neskaidrība. Ir tātad valdība, kas uh, strādā pie uh, aktuāliem jautājumiem, uh, un tā jau ir noticis pēdējo gadu laikā, bet uh, nekas nav īsti skaidrs, un ir arī baumas par to, ka vai Beļģija turpinās pastāvēt. Nu, uh, Par to gan es negribētu izteikties. Bet runājot par Beļģijas sasaisti ar kapitāla tirgiem, tad uh, Vācija maksā aptuveni 12,5%, Beļģijā šis rādītājs ir 3,5% un šie rādītāji pieaug. Tādēļ es gribētu jautāt, kāda jūsuprāt ir sasaiste starp Uh, politisko neskaidrību Beļģijā un šiem finansiāliem jautājumiem. Un no otras puses runājot par finansu tirgu, kur investori vēlas uh, redzēt, lai šīs neskaidrības tiktu atrisinātas. Gribu teikt tikai to, ka mēs svērojam, kas notiek visās valstīs, un mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem mūsu demokrātijas darbības priekšā. Man nav nekādu komentāru saistībā ar politiskajām diskusijām būs valstī un, un to attiecībām ar tirgu. Es to nevēlos komentēt. Es zinu, ka daudzās valstīs mēs redzam, kā darbojas mūsu demokrātijas un pastāv ļoti nozīmīga problēma, kurās parlamentāriešiem ir izšķirīga loma gan pārstāvot mūsu pilsoņus un informējot mūsu pilsoņus par to, kas notiek, kā pasaule darbojas reāli. Šī nepieciešamība pēc pastiprinātas komunikācijas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska šobrīd. Liels paldies, Filip, lūdzu. Didon, merci. Paldies, priekšsādātāji, kas esat atkal kopā ar mums. Ir skaidrs, ka Eiropā Mēs sēžam uz gan valsts, gan privātu parādu kaudzes, un situāciju vajag sanēt. 2008. gadā, pēc tam Grieķija 9. atvainojiet, 10. īrija arī 2010. gadā mēs esam trīsreiz eh, skrējuši palīgā banku sektoram, tad, kad ir vesela kaudzes parādu, ir savas atbildības, bet aizdevējiem arī savas. Un tie, kuri galā ir maksātāji, ir nodokļu maksātāji konkrēti viss e, e, to valstu e, nodokļu maksātāji, kas ir vissarežģītākajā situācijā. Tāpēc vai jūs domājat, ka ir taisnīgi pieturēties pie šādām situācijām, un tad, kad jūs sakat, ekonomika darbojas labi un griežas labi, Jā, es domāju, 27 valsts ir veikušas taupības pasākums, domāju, tā tomēr nav taisnība. Uh, un iedarbība vēl nav jūtama, un tur, kur to var just, ekonomika darbojas. Tātad otrais jautājums ir, vai šie pasākumi nav pretproduktīvi un nav. Entre spēku zaudējoši. Un saistībā ar jūsu aicinājumu pēc maksimālas drosmes ekonomiskajā pārvaldībā. Uh, ko mēs varētu uzskatīt kā pārvaldības eh, ieviešanu. Jūs vairāk atbalstat šo otro aģentu piesaistīšanu finanšu nozari, jo tad, kad bija runa par finanšu transakciju nodokļiem vai finanšu regulējumu, mēs nevarētu teikt, ka ECB mūs aicināt būt ļoti ambiciozs, jo Viss pārējie instrumenti pagaidām ir traucējoši. Paldies! Es sākšu ar pēdējo jautājumu un beigšu ar pirmo. Ekonomikas nedarbojas, dažas ekonomikas nedarbojas labi. Tām ir, tās ir varbūt pārāk labi darbojušās. Neaizmirsīsim, ka mēs atrodamies tādā situācijā, kur Mums ir pilnīgi pretējais eh, pirms eiro izveidošanas tās ekonomikas, kas darbojas šobrīd labi, ļoti labi. Eh, pielikām ļoti liels pūliņus, lai atjaunotu konkurētspēju, un savā laikā varētu teikt, ka tā ir, kā, tas ir kā važas pie mūsu kājām, ko mēs velkam, un tad citas ekonomikas, kuras nedarbojas tik labi, varbūt tās darbojas pārāk labi, un jūs labi saprotat, uz kurām ekonomikām es atsaucos šobrīd. Mums ir sava veida kompensācija eh, starp to, kas kādreiz nedarbojās labi un šobrīd eh, darbojas labi, un kas kādreiz darbojas pārāk labi un šobrīd jākoriģē. Kopumā es negribētu jums likt domāt, ka es gribu iestīgt pašapmierinātībā, jo laiki ir ļoti, ļoti e, sarežģīti šobrīd, bet ek reāli ekonomikas jomā es nevaru pateikt neko citu, kā tikai to, ka līdz uh, brīdim, kad mēs atgriezāmies pie izaugsmes pēc šīs recesijas, kura bija visnozīmīgākā pēc otrā pasaules kara, uh, Mums ir bijuši labi pēdiņās pārsteigumi eh, saistībā ar um, paredzēto. Nekas no tā nav spīdošs, bet daudz kas ir labāks nekā paredzēts. Jūs um, varēsiet iepazīties ar nākamiem paredzējumiem pēc divām dienām un lemt, bet tālāk, kas attiecas uz jūsu piezīmi par uh, Jā, ja es runāšu par visu piezīmu kopumā, jūs e, pieprasījāt pūliņus no vieniem un ne no otriem. Ir jārunā skaidra valoda, tāpēc e, mēs nedrīkstam pieļaut nekādas divdomības. Tad, kad jūs sakāt, e, kreditori maksā, tas nozīmē, ka tie, kuri ilgi ir tirgū, kas, kuriem tie zaudē uzticību, un tagad zaudē naudu, un tie, kur ir pret jums, tiem vajadzētu iegūt šo naudu. Tāpēc nevajadzētu pārāk vienkāršot sarežģītas lietas. Šodienas tirgus ietver gan šos ilgos, gan īsos policijas tirgu, Un ja mēs e, kompensēsim īstajiem tirgus dalībniekiem, īs, īslaicīgiem tirgus dalībniekiem, mēs pārāk vienkāršosim. Tāpēc mums ir jāpiemēro tie notiekumi, kas ir spēkā pasaules līmenī. Šeit ir divi risinājumi. Vai e, SVF analizē valsti, ja analīze ir po pozitīva, atbalstāma, tad Ehm, fonds to atbalsta, Eiropas Savienība arī to atbalsta, un, un dalībvalsts arī to var atbalstīt. Tālāk ir vēl viens gadījums, kuru mēs uzskatām kā ļoti maz ticamu, valdība ir paziņojusi. Es eh, tagad atgriezīšos pie viņu pašu vārdiem. E, maz ticamajā vai negaidīmajā, ne, ne, negaidāmajā gadījumā, kad valsts e, būtu kļūt maksātspējīga. Vēlreiz šeit gribu norādīt, ka ir nepieciešama skaidrība, jo nevar nosūtīt pretējus signālus vai vēstījumus. Tāpēc ir noderīgs šāds te skaidrojums. Paldies. Filip, want... Jā, Filip, gribējāt uh, tādu ļoti dedzīgu atbildi, nu,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 28. novembrī bija Ekofin, un runa bija pār to, ka varētu pagarināt Grieķijai piešķirto parādu. Šobrīd eh, tiek uzskatīts, ka parāds varētu tikt paildzināts līdz 2020. gadam. Bet mēdīju interese mūsu valstīs ir vērsta sekojošo. Ja tiek pagarināts parāds, tas nozīmē, ka tiek pagarināti arī taupības pasākumi, ko ir uzspieduši, e, e, kas ir uzspiest no SVF puses, ir norāde e, uz jomām, kas e, ir sarežģītā situācijā, un vai šī memoranduma darbība tiks um, pagarināta, pārformulējot jautājumu. Vai jūs domājat, ka pēc 2013. Uh, gada turpināsies šāda taupības pasākuma attiecībā uz Grieķiju? Mums ir savas atbildības, kā jūs to zināt, un visi jautājumi, ko jūs uzdodat, ir jautājumi valdībā un SVF. Es negribētu um, Mm. pavairot, kas ir viena no Eiropas eh, problēmām, jo ļoti daudzas balstis runa ārpus savu mandātu un atbildības. Mums ir jābūt ļoti atbildīgiem. Jautājums ir valdībām, kas um, ņem aizdevumus un SVF un komisijai, kuras eh, skata un lem par programmu. Es varu pateikt tikai to, ka Grieķijas tautas interesēs un Grieķijas ekonomikas interesēs ir atgriezties pie tā, ko es saucu par no, normālu ekonomikas funkcionēšanu, kas ir taupības, jeb austeritātes pasākumi. Tas ir īpaši pasākumi periodā, kad mums ir tik ārkārtīgas apjoms, koriģējamas uzvedības, un es negribētu eh, nosaukt skaitļus eh, šobrīd, lai ilustrētu eh, tās atšķirības, kas ir uzkrājušās par šo laiku, ir jāatgriežās atpakaļ pie normas. Ir normāli, ja ir saprātīgs ilgtermiņa politikas, un tas tiek sagaidīts no visām ekonomikām. Liels paldies! Marta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! intervijā ar Leprogrē šī mēneša sākumā jūs teicāt, ka ir koncepts par suverēnām nācijām, un tas vairs neatbilst reālajai, patiesi, reālajai pasaulē. Gribētu jautāt, kā jūsuprāt šī politika ietekmē uh, jūsu darbību Eiropas centrālās bankas amatā, prezidenta amatā, un gribētu jautāt, kāds īsti darbojas. Es uzskatu, ka suverēna uh, valsts ir tā tā pareizā sistēma. Paldies, jā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, es teicu, ka mēs esam radījuši jaunas vienības, kas uh, darbojas globālā un kontinentālā līmenī. Tagad mēs zinām, ka ir globāla ekonomika, mēs varam runāt par uh, ASV un Lehman Brothers, kas uh, maina procesus visā pārējā pasaulē. Un tādēļ mums nepieciešams izveidot attiecīgu pārvaldību arī globālā līmenī, kas atbilstu šo jauno vienību uh, darbībai, kas ietekmē pasā pasākums globālajā ekonomikā. Un tas ir, protams, jākoordinē ar to, kas ir saucams par suverēno valstu uh, atliekām, ko es saucu tā kā par uh, Vestfālijas līgumu, un ar to Eiropā tika radīts šis suverēno valstu koncepts. Protams, tas attiecas arī uz Eiropu, kurā uh, mums ir ļoti liels ambīcijas salīdzinot ar globālo līmeni, bet mums ir vienota Eiropas ekonomika, vienots Eiropas tirgus, un tā bija ambīcija jau pašā Eiropas uh, dibināšanas sākumā un mums ir vienots Eiropas koncepts. Tādēļ jāsaka, šo jauno vienību um, kombinācija, kas ir ļoti neatkarīgas pašas par sevi un arī šī Vestfānas līguma koncepcija, bet jūs paši jau esat uh, dzīves iemiesojums tam, ka ir tādas vienības, kas ir starp um, suverēnajām valstīm, Vestfānas suverēnajām valstīm un nepieciešams veids, kā arī pāraudzīt šīs vienības kas ietver 500 miljonus cilvēku un 27 valstis. Paldies! Hans Pīter Mārtiņa lūdzu vārds. Danke. Es likt in der Natur. Paldies! Jūsu biroja daba, prezidenta kungs, ir tāda, ka reizēm tas, ko jūs nepasakāt, atklāja daudz vairāk nekā tas, ko jūs izdarāt. Es atceros Grieķijas situāciju pirms gada, un tagad es gribētu palūkoties uz Spānijas piemēru. Vai jūs varētu mums ko paskaidrot, lūdzu? Mēs zinām, ka mēs eh, runājam par salīdzinoši zema līmeņa valsts parādu, bet ieņēmumi no um, valsts akcijām Spānijā ir biju, bijuši uh, visai zema līmeņa, te jārunā par 24 un 25 bāzes punktiem. Šķiet, ka citi rādītāji nerada tik lielas bāžas, bet dzirdam arī viedokļus, ka situācija varētu būt visai uh, uztraucoša. Šis jautājums par 100 miljardiem, kas būtu pazuduši, un uh, iespēja, ka Spānijā lietas tiktu norakstītas, nu, lielā mērā atšķirs no situācijas centrāla Eiropā. Tātad vai tas ir jautājums uh, par kuru mēs domāsim tikai 4-5 gadus pēc, pēc tam, tātad vai tikai pēc 2013. gada mēs uzzināsim, kas īsti notiek. Un gribētu jautāt, vai jūs apzināties, cik lielā mērā, kāds ir risks īpašuma aizņēmumiem Spānijā. Ja jūs zināt, varbūt varat mūs informēt par to. Un jautājums, vai kāda no lielām BBVA, Santander vai citām uzkrājuma bankām, tātad, kas tika apvienots, vai tās varētu bankrotēt, ja, vai tās tikt uzskatīts par uh, sistemātisku uh, gadījumu, den, ko, un ko jūs tādā gadījumā darītu? Paldies! Jā, es jums visiem gribētu atgādināt, ka, pie, kā līgumā ir noteikts, mums ir jārada cenu stabilitāte 16 valstīs un 330 miljoniem cilvēku. Tas ir mūsu pienākums. Un tas ir tas, ko esam darījuši 12 gadu laikā 1,97% no vidējās uh, gada inflācijas. Cenu stabilitāte ir labāk uh, panākta Eiropas Savienībā, Eirozonā, pilnīgi saskaņā ar līgumu, saskaņā ar to, kas no mums tiek prasīts, nekā tas bija pirms pirms tām daudzām no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Un mums ir pienākums uh, saglabāt šādu pašu cenu stabilitāti arī nākamajiem desmit gadiem. Tāds ir mūsu mandāts. Un jāsaka, uh, vairums, lielākā daļa jūsu jautājumu ir ārpus mūsu mandāta, ārpus mūsu pienākumiem, ārpus uh, tā, kas mums jādara, un tad tie būtu jājautā citām vienībām, citām iestādēm. Uh, Tādēļ es gribētu teikt, ka mums vajadzētu tomēr runāt par um, būtiskajām lietām. De... Es neesmu atbildīgs par valsts eh, XYZ politiku. Mēs neesam atbildīgi par uh, valstu uzraudzību. Mēs sadarbojamies ar tām lēmēju iestādēm, kas uzrauga, kas ir komisija un padome. Un mēs vienmēr esam sacījuši visam valstīm, jūs ir prātīgā, saprātīgā, piesardzīgā veidā jāveic savu pārlaucību. Mēs to esam atkārtojuši vienmēr. Tāpat arī es vienmēr esmu teicis, ka vai vairāki novērotāji acīm redzot nepietiekami bija novērējuši, novērtējuši situāciju Eirozonā vairākās valstīs, un iespējams, ka šeit ir apvienojums tam, ko es varētu iespējams. Um, tā varētu būt neskaidrības pazi, eh, komunikācijā. Un mums ir tāpēc jāatgriežas atpakaļ pie precīzāka jēdziena par eh, komunikāciju, un tāpēc es atkal atgriezīšos pie tā, ko es sacīju par skaidrību, skaidrošanu, un es eh, nezinu, vai var piekrist jūs sacītājiem par Spānijas bankām. Paldies, Džorgov. Feils nākošais. Liels paldies, priekšsādātāji, paldies arī prezidentam par ļoti interesanto stimulējošo prezentāciju. Pirmā lieta, ko jūs mums teicāt saistībā ar komisijas pakotni par ekonomisko pārvaldību – Pirmais, ko jūs teicāt, ir tas, ka Eiropas centrālajai bankai ir šaubas par dažiem no priekšlikumiem, kas saistīti ar neproporcionalitāti, un tas uh, vājinātu eksante kontroli pār parādiem. Tātad eh, parādi, kas tiek izsniegti pēc dalību valstu prasības ārkārtas ekonomikas apstākļos. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūs gribētu atteikties no šādām atsaucēm vai pāriet pie kaut kādām alternatīvām. Otrs mans jautājums ir saistīts ar konkurētspēju. Es esmu no Portugāles, un Portugālē ir ļoti strikti um, darba, ļoti strikts darba likums, un tā kā mūsu pro, uh, situācija šobrīd nav visai uh, laba, es domāju, ka mums vajadzēs šos likumus padarīt elastīgākus. Vai jūs domājat, ka mums vajadzētu kaut ko darīt šajā sakarā? Paldies! Liels paldies! Jā, jūs ļoti skaidri, tātad es ļoti skaidri izteicos, ka mēs aicinām to, ka vajadzētu stiprināt pat komisijas tekstu saistībā ar pārvaldību, un cik vien tieši iespējams mēģināju pieminēt arī veidus, piemērus, kā varētu tekstu stiprināt. Tas ir par pirmo jautājumu. Nu, detaļ, detaļās neiedziļināšos, jo pie tā vēl aizvien tiek strādāts, un es arī zinu, ka jūs ļoti aktīvi pie tā strādājat. Ir pilnīgi skaidrs, ka visas valstis, bez jebkādiem izņēmumiem, pat tās valstis, kurām, kuras uzvedas ļoti labi, kurām ir ļoti labi panākumi ekonomikā, Jebkurā gadījumā arī tajās struktūrāls reformas varētu uzlabot uh, ekonomikas pot izaugsmes potenciālu, un tas attiecas arī uz Portugālu. Tādēļ gribētu arī jums teikt, ka struktūrālās reformas Portugālē arī darba tirgu varētu ļaut Portugālei daudz labākā veidā pārvarēt savas problēmas, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ekonomikas izaugsmē ar struktūrālo reformu palīdzību ir būtiska. Tas ir uh, būtiskāk nekā politika, kas seko rezolūcijām un um, vidēja termiņa mērķu sasniegšanai. Tādēļ, jā, es vēlētos jums piekrist. Korin, lūdzu. Liels paldies! Man prieks redzēt, ka jūs pilnībā atzīstat uh, parlamenta līdzlikumdevēja lomu saistībā ar šo likumdošanas pakotni. Jāsaka, padome vēl aizvien uh, mēģina uh, piemēroties un pieņemt šo parlamenta jauno lomu. Un uh, tā kā esmu referents saistībā ar uh, attīstības un izaugsmes pakta atzinumu, protams, ņem vērā jūsu komentārus. Man ir divas lietas, ko gribēju teikt. Pirmkārt, tagad ir skaidrs, ka vēl aizvien uh, tirgus nav stabils un nav īsti skaidrs, vai īrie būs tā pēdējā valsts, kas būs jāglābj. Otrakārt, šajā nedēļas nogalē ilustrācija par Eiropas stabilitātes mehānismu kļuva uh, skaidrāka, bet vēl nav aizvien viss pilnīgi skaidrs. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūsuprāt likumdošanas uh, priekšlikumu pakotne ir pietiekami robusta, ņemot vērā to, ka uh, šī uh, nu, situācija nav vēl tik stabila, cik gribētos. Un otrkārt, vai ir šeit sasaistē ar jauno Eiropas stabilitātes mehānismu? Vai mums, piemēram, vajadzētu nogaidīt un skatīties, kāda būs tālākā notikuma attīstība, vai to vajadzētu iesaistīt likumdošanas procesā, un tad būtu nepieciešams ilgāks laiks, lai pabeigtu darbu pie šīs likumdošanas pakotnes. Ļoti uh, gribētu dzirdēt jūsu komentārus. ļoti labi saprotu jūsu jautājumu. Jā, arī es jums um, piedāvāju savu atbalstu. Mēs esam ļoti uh, pieticīgi citu institūciju starpā un, kas attiecas uz um, Eiropas centrālu barku, vienmēr atbalstām parlamentu. Bet saistībā ar šo otro lietu, ko minējāt, manas domas ir tādas, ka Pašreizējā laikā tas, kas ir sarežģīti un ko domā uh, uzraudzīt, uzraudzītāji un citas iesaistītās lietas, ir tas, ka nav viss skaidrs. Manuprāt, ir noticis ļoti labs precizējums, bet es neieteiktu uh, šobrīd atvērt Pandoras lādi. Tādēļ varbūt teikšu, ka uh, tā nav tik laba ideja. Uh, pat ja es saprotu to netieši norādīto jūsu pozīciju. Un kas attiecas uz stiprināšanu, tad gan uh, profilaktiskā, gan arī um, šī otra daļa saistībā gan ar fiskāliem jautājumiem, gan arī makroekonomiku, gribētu teikt, ja varat iet tik tālu, cik vien iespējams, ceļā uz šo situāciju, kur vēl neesam sasnieguši. Nu, te patiešām mums tāda uh, kaut kas starp uh, Vestfāles suverāno valsts savienību un tas, mē, kur mēs šeit esam, bet patiešām ieteikt jums iet tik tālu, cik vien iespējams un būt tik striktiem, cik vien iespējams, jo arī mēs paši neesam apmierināti ar komisijas priekšlikumu un tas ir kļuvis vājināts diskusiju rezultātā. Jūs esat likumdevēji, varat Nu, var jau būt, ka tagad tas nav tik viegli saprotams, jo tas ir jauns koncepts. Bet esmu pārliecināts, ka jums izdosies sasniegt savus mērķus un izpildīt, izpildīt šo pienākumu. Es par to neesmu nemaz uztraucies. Right, Berhard, it's your... Berhard, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Vispirms. Kā jūs vērtējat eh, centrālā, Eiropas centrālās bankas lomu Eiropas Savienības krīzes novēršanas mehānismā? Jo, kā jau ir teikts, gada pārskatā jums ir eh, uzticēta noteikta loma šajā scenārijā, bet Eiropas centrālā banka ir uzpirkusi daudzas valstu obligācijas no tām valstīm, kuras patreiz piedzīvo ekonomiskās grūtības. Līdz ar to mūsu liktenis lielā mēlā, mērā ir atkarīgs no Eiropas centrālās bankas eh, likviditātes. Tātad, vēlreiz, kā jūsu loma tiek skatīta šajā situācijā? Eiro obligācijas arī kļūst par tādu politizētu jautājumu. Gan aizstāvi, gan oponenti pauž katrs savus argumentus. Es esmu oponents eh, šādai idejai, bet Atbalstītāji saka, ka eiro obligācijas uh, var refinansēt parādus tikai uh, nevairāk kā 60% apmērā no IKP, un tad pārējais būs jāsadz dalību valstīm. Kā tas darbosies uh, šajā situācijā? Paldies! Paldies par jūsu jautājumu! Tātad par mūsu vērtspapīra tirgus programmu. Kā es teicu, kvantitatīvi to nav viegli um, izdarīt. Mēs izņemam tos līdzekļus, ko esam e, iepumpējuši ekonomikā, jo mēs gribam atjaunot monetārās politikas normālu darbību. Jo, kad ir tā saucamais bezriska atskaitas eh, slieksnis vienā ekonomikā, eh, tad, teiksim, tas varētu kļūt par problēmu citur. Es nekomentēšu idejas, kas parādās eh, šur un tur, bet, kā jūs zinat, līdz šim brīdim mēs nesam veicinājuši eiro obligāciju uh, ieviešanu. Protams, nekad nevar teikt nekad, bet mēs domājam, ka patreiz tas patreiz nav vietā. Valdības ir izvēlējušās citu pieeju, bet e, kas attiecās uz šo 60% īpatsvaru, ko, par ko jūs minējāt, man viedokļa nav šai sakrā, tad nav komentāru. Paldies. Lejā, lūdzu. priekšsēdētāja krīze liek eh, domāt par budžetu monetāro politiku integrēšanu centrālā banka vairs pati nav spēj, vien spējīgi cīties pret eh, inflāciju, un tas priekšsēdētājs vienmēr dod savus ieteikumus budžetu eh, politikā ieteikumus, ko bez tam varētu apspriest, taču, diemžēl, laiks mums pietrūkst. Savukārt, kur tad ir monetārais pragmatisms ECB, kas ir izvairījusies no likvidā, lik, likvidātas krīzes, atsākt atveseļošanos, privātajām bankām pārvilkt valsts parādus vienā zināmā laika periodā. Un tad, kad um, likmes pieauga, tad centrāla banka pat tās pārpirka, Un tāpat arī, kā es lasīju presē, CB to ir darījusi arī perifēru valstu gadījumā. Un tagad man divi jautājumi. Pirmais, vai, ja suverēnā parāda problēma attiecas uz Portugāli un e, Grieķiju, vai ECB pārpirks šos e, Grieķijas vai e, Portugāles vai Spānijas parādus, kā to darīja Amerikās centrālā banka? Uh, Tas varēja būt viens no visefektīgākajiem eh, līdzekļiem, lai um, atspriegotu uh, procentu likmes. Tāpat arī eh, tika teikts, ka mājas kursam ir jāatspoguļo līdzsvara līmenis. Eksperti uzskatīja, ka 1 eiro būtu 1,17 dolāri, mēs esam šobrīd mazliet virstā un. Uh, Vai varbūt šīs monetārās debates eh, tām notiekot, un varbūt ECB varēs eh, kaut ko darīt šajā lietā, ko jūs par to domājat, priekšsēdētāji. Par pirmo jautājumu atbildot, gribu tikai teikt, ka eh, bankas vadītāja lēmums bija uzsākt šo programmu ar mērķi palīdzēt nodrošināt labāku mūsu monetārās eh, politikas mehānismu. Mēs nesniedzām citas norādes, kā summu ikdienā un kopīgo summu, kas ir pilnīgi redzama, jo mēs šeit atsaucamies uz visu likviditātes eh, injekcijas apjomu ar eh, šiem pasākumiem. Un man nav nodoma teikt neko citu saistībā ar šo programmu. Mūsuprāt, ņemot vērā situāciju un vidi, tas būtu pareizais veids. Par e, maiņas kursu runājot. Kā jūs tikko sacīju, mums ir divas problēmas. Viena nebūt ne jauna tā ir e, problēmām, e, kas ir saistāma ar konvertējumu valūtu e, viļņošanos, kas ir pilnīgi brīvi šobrīd, un es nevaru iedomāties neko citu, kā e, to, ka mūsu diskusijas varētu turpināties šajā nelielajā Eh, lēmēji iestāžu centrālo banku un valdību grupā lielai, starp lielajām konvertējamām valūtām, kas ir pat pašā mm, sirdī, pašā centrā šīm uh, E, viļņošanās kustībām un kā mēs saskaņojam to ar mūsu partneriem Amerikā, Japānā, protams, Anglijā un Kanādā. Kas attiecas uz jauno valstu valūtām Ehm, es domāju, ka vairāk elastības būtu noderīgas. Priekšsēdētāji, eh, bankas var refinansēties ar ļoti zemiem likmēm. Vai jums ir iespējas, ka bankas eh, dos iespēju izmantot klientiem šo iespēju? No nu, vienas puses tā slutina Eh, eh, noguldītājs ar aizdevumiem no otras puses tās sniedz ļoti nelielas procentus likmes. Taču ot, tālāk Ķīna eh, vairs nepērk dolārus, bet tos pārdod, bet tos pērk eiro. Nē, nevar apstiprināt to. Tas par otro jautājumu. Eh, jāuzdod Ķīnai jautājums. Tālāk par bankām mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir tas, lai mēs varētu nodrošināt maksimāli labu tirgus ekonomikas funkcionēšanu, un es atkal negribu eh, sacīt. Uh, vai lemt par to, ko lems eh, banku vadītāji, bet eh, mūsu procentu likmes atbilst tā nepieciešamajam, lai varētu nodrošināt cenu stabilitāti. Mūsu bankām mēs atkal, mums ir eh, uzraudzības sistēma, nacionālā uzraudzības sistēma, tagad ir paneiropas organizācija, jūs par to izlēmāt un tas viss tiks um, izveidots janvārī, bez tam ir tirgus ekonomikas funkcionēšana. Jūs sakāt, bankas nopelna pārāk daudz naudas, un tas uh, ne, uh, nepietiekam atsauc uz zem, zemiem uh, refinansēšanas likmēm. Otrkārt, jāsaka, varbūt tās ir sarežģītākā situācijā un to pašu fondi ir nepietiekami. Es domāju, ka šajā jomā, tāpat kā daudzās citās, ir jāapzinās, ka mēs dzīvojam sarežģītā tirgus ekonomikā un jāstiprina visi uzraudzības elementi, un arī jūs paši tikko par to lēmāt. Uh, Paldies, Ramon. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Trišē kungs, eh, pēdējā eh, laikā jāsaka, ka likviditāte Eiropas Savienībā ir būtiski samazinājusies, un daudzi eksperti salīdzina to ar situāciju 2007. 2008. gadā obligāciju jomā. Kāda ir reālā situācija? Pagājušā nedēļā komisārs Almūņa teica, ka Spānijas valdībai ir jākliedē esošās bažas tirgū par efektīvu Spānijas ekonomikas reformu īstenošanu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā sakrā? Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Kā jūs zinat, es nekomentēju uh, tirgus funkcionēšanu uh, tādās ikdienas lietās, es varu tikai teikt, ka ir ļoti iespējams, ka novērotāji un daļa tirgus dalībnieku nenovērtē atsevišķus aspektus. To jau es teicu, teicu atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem. Jāsaka, ka situācija var tikt arī pārvērtēta, jo piemēram, struktūrāls reformas visās valstīs ir ļoti svarīgas. To es teicu jau atbildot uz uh, jautājumu, ko uzdeva uh, cits godājumais deputāts, bet, kā es teicu, tas uh, attiecās uz visām valstīm, ieskaitot Vāciju. Vācija ir uh, tiešām būtiski atguvusies, un tas ir noticis daudz ātrāk, nekā mēs to bijām plānojuši, bet uh, Pat e, šādā situācijā struktūrālās reformas ir būtiskas un svarīgas. Es gribētu teikt, tas ir vispārējais novērojums un ieteikums, vai tā varētu teikt, visām valstīm bez izņēmuma, jo mums visiem klāsies labāk, ja mums būs šīs struktūrālās reformas. Paldies! Viki, lūdzu! Paldies! Paldies, ka atgādinājāt mums, ka ir arī labās ziņas par ekonomiku, jo mēs dzirdām tik daudz negatīva, un ka dažreiz mēs aizmirstam, ka ir arī kaut kas labs. Jā, jāsaka, ka tirgi ir ļoti svārstīgi un uh, tiešām pastāv bažas. Un tādēļ es domāju, mums ir ļoti rūpīgi jāizvēlas vārdi, kad runājam publiski. Un es negribu, um, teiksim, pārsniegt uzticēto mandātu, izsakoties. Un es domāju, ka arī žurnālistiem ir jāuzņemās atbildība, lai viņi mūsu teikto pārnestu presē pareizi. Un, ja lasu, piemēram, šīs dienas prese, um, uh, Finanšu, uh, Financial Times, uh, viņiem ir īpaša slēja, kurā tiek aprakstīta situācija, tad, kas notika nedēļas nogalē, un viņi teica, ka pēc 2013. gada šis mehanisms uh, ne, neparedz eh, tāds taisnīgs samazinājums, ja vien Eiropas finanšu ministri vienprātīgi nevienosies par to, ka attiecīgā valdība ir maksāt nespējīga. Ja es to lasu, tad es saprotu, ka tur ir teikts, ka maksāt spējas tests tiks realizēts uh, no komisijas, uh, eh, SVF, un centra, Eiropas centrālās bankas puses. To nedarīs uh, finanšu ministri. Un tas, ja šis maksātspējas tests tiks nodots neatkarīgās rokās, tas man šķiet ir būtisks solis uz priekšu. Un ja patiešām šādu lēmumu finanšu ministri pieņēma, tad es domāju, to vajadzētu skaidri pasniegt kā pozitīvu vēstījumu tirgiem. Kā tiek nodrošināts šis neatkarīgais novērtējums? Un raudzīsimies, lai, ja tiek pieņemts kāds lēmums, lai tas tiktu pasniegts pareizi un korekti. Un ja šajā telpā ir žurnālisti, kuriem ir jautājumi, tad lūdzu vispirms noskaidrot tos, pirms jūs kaut ko sludinat presē. Tālāk jūs teicāt, ka uh, Attiecībā uz e, īriju pēc 2013. gada e, jums būs arī šis labvēlīgais kredito, e, kredītņēmēja status, vai tas tiešām tā darbosies, un kas notiks ar obligācijām, ko cilvēki ir iegādājušies pēc 2013. gada, un kas būs ar tām obligācijām, kas tiks izdotas līdz 13. gadam un pēc 13. gada. Paldies! Thank you very, very much, madam. Paldies par šo jautājumu. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajām par to, ka mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši un mums ir nepieciešama skaidrība. Bez tām, jūs pareizi sapratāt, tas ir valdību lēmums, tas ir viņu paziņojums un tas ir ļoti noderīgs precizējums. Kā es teicu, tas ir kā dzējolis. Ja dzējolis nemainīsies, tad tas tur ir, nu, un tad tas, izmantojot šo tekstu, protams, pēc iespējas skaidrāk un gaišāk ir jāpārnes presē un masu mēdījos. Es gribētu teikt, ka visas valdības noteikti komunicē, un es domāju, jums nevajadzētu pārmest presē nepamatot. Protams, ir jautājums par to, ka ir šīs daudzās balsas. Nu jā, kā jau es teicu, iepriekš šī verbālā disciplīna, vārdu disciplīna, domā, ko runā. Tas ir svarīgi. Nākamais jautājums. Mičēl kungs. Jā, arī pagājušā nedēļā Strasbūrā tika norādīts cilvēkiem izvēlēties uh, rūpīgi vārdus, jo um, mēs nevaram rīkoties kā ziloņu trauku veikalā, bet es gribēju uzdot sekojošu jautājumu. Īrijā eh, zināmi avoti saka, ka jūs esat izdarījuši spiedienu uz īrijas valdību, lai tā akceptētu šo glābšanas pakotni, un tad jūs turpinat izdarīt spiedienu uz Portugāli. Es nebūtu uzdevuši šo jautājumu, ja tas cilvēks, kurš teica to, nebūtu ministrs. Otrakārt, vai jūs zinat, ka Šo divu ar pus gadu laikā jums izdevies ir veiksmīgi kontrolēt cenu inflāciju, kas ir viens no jūsu galvenajiem mērķiem. Jūs izmantojat šo inflācijas likmi, bet kā ar īpašumu inflāciju, ar aktīvu inflāciju? Es jau esmu teicis atkārtoti, ka kaut kas ir jādara ar šo īpašumu tirgus uzkaršanu, vai jūs uzņemsieties daļu atbildības par šo situāciju attiecībā uz um, nekustamā īpašuma cenu inflāciju un uz aktīvu inflāciju un kādu lomu ECB spēlēs turpmāk šai sakarā? Paldies! Atbilde. Ir viennozīmīgi skaidrs, ja valsts ir pievienojusies vienotās valūtas teritorijai, ka ir kontinenta izmēri un kas apvieno 350 miljonus cilvēku, tas ir vairāk nekā ASV. Un kad ir centrālā banka, kuras uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti šajā teritorijā kopumā, kur ir apvienotas vairākas ekonomikas, tad katrai no šīm ekonomikām, katrai no šīm valstīm ir jāapzinās, ka tās darbojas universā, kur monetārā politika ir veidota tā, lai cenas stabilizētu kopumā. Un mēs nevaram pielāgot mūsu monetāro politiku, mēs to nedarīsim nevarējām darīt iepriekš, ņemot vērā, piemēram, Vācijas vajadzības, kas noteikti aicinātu, piemēram, noteikti zemākas procentu likmes, kas radītu papildus grūtības citās valstīs. Un mēs nevarētu pielāgot mūsu vienoto monetāro politiku, ņemot vērā īrijas problēmu vai Spānijas problēmu Mums bija jāņem vērā visu šo valstu vai ekonomiku ekvivalents. Un jānodrošina cenu stabilitāte 350 miljoniem cilvēku. Un to ir ļoti svarīgi saprast, un saprast to, ka fiskālā politika, makropolitika kopumā uh, ir atkarīgs no dalību valstu lēmumiem. Un tādēļ šai uzraudzības politikai ir jābūt pielāgotai ņemot to vērā. Jūs jau iepriekš zinat, ka jums ir jāveido valsts politika ņemot vērā to, ka vidējā termiņā jums ir jānodrošina, teiksim, šī izaugsme 2% apmērā. Mēs nevarējām strādāt citādāk. jo tas neļaut mums izdarīt to, kas mums ir jādara. Tātad tas ir tikpat svarīgi, kā tas, ko es teicu, vienas darba vienības izmaksas sakarā, algu sakarā. Mums ir jāzina, kāds ir, kāda ir šī mēraukla vai olekts turpmākajos gados, ko mēs piemērosim. Es vienmēr esmu teicis valdībām, dariet, ko variet, lai izvairītos no lielām kļūdām, lai ietu pareizā virzienā. Tas ir struktūrāls reformas un fiskālā drošība. Paldies, Astrid Lūdzu. Priekšsēdētāji. Viens no jautājumiem, eh, kas šķeļ mūsu, kas šķels mūsu komiteju nākošo nedēļu eh, laikā ir iespēja ieviest eiro obligācijas. Es apzinos, kādas ir institucionālās problēmas, bet es negribētu par to runāt. Tagad es gribētu zināt, um, kāpēc šīs eiro obligācijas būs ne piemērotas pašreizie kontekstā. Vai tās tiešām var veicināt um, uh, modrības zaudēšanu, tad, kad mums ir nepieciešama lielāka modrība dalība valstīs. No otras puses gribētu zināt, vai Eiropas stabilitātes mehānisms ne, jau neatbild noteiktiem eiro obligāciju kritērijiem. Patiesībā mums ir e, garantijas, mums ir kopējā uh, procentu līkme, kur tad ir šīs pamata atšķirības, kur tās slēpjas. Un es gribētu vēl uh, trīs reizes pateikties uh, bankas priekšsēdētāju trišē. Paldies! ka skaidri atbildējāt, ka eiro ir saglabājis savu valūtu vērtību labāk nekā citas eh, valūtas. Es ceru, ka šis vēstījums tiks uzklausīts. Paldies, ka labi atbildējāt uz 2005. gadas lielajām bažām par stabilitātes paktu, ka tika identificēt citi atbildīgie par šo konkrētu Eiropu grupu. Tāpat arī paldies par jūsu sniegumu cenu stabilitātes ziņā. Tā ir vislabākā sociālā politika vistrūcīgākiem slāņiem mūsu sabiedrībā. Paldies! Merci beaucoup, madame. Euh, J'apprécie évidemment. Paldies, Lulīņas kundze, paldies par pateicības vārdiem, ko es vērtēju augstī vēlos teikt tikai, ka mēs saskaramies ar ļoti svarīgu problēmu konkrēti mūsu valdību apņemšanos ņemt vērā ne tikai nepieciešamību rīkoties labi un pareizi katram atsevišķi, bet arī uzraudzīt citus atbildīgā veidā. Tas nekad nav viegli valdībai pateikt citai valdībai, jūs nedarāt pareizi vai labi, bet to mēs sagaidām no uzraudzības, kas ir jāizteno. Paldies par eiro obligācijām, es jau atbildēju šo jautājumu, mēs nekad neesam atbalstījuši to. Es saprotu, ka eiro obligācijas ir savu veicinātāju garā, būtu obligācijas, kurā būtu kopīgas garantijas, un jūs sacījāt arī pilnīgi pareizi, ka IECF emitē Eiropas svērcopīru, kas darbotos, jo lēmums ir pieņemts jau Bet, kā es to sacīju atbildēt uz kādu iepriekšēju jautājumu, mums nav pozīcijas ne par ieinteresētību veikt emisijas eh, joint and several. Euh, Un arī pozīcijas jau par 60 vai cik jau šeit ir uzskaitītas. Antolin, yes. Antolin, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Atbalstu e, to, ko jūs sacījāt par valūtu kari, karu, kas ir nevēlams un starptautiskai e, sadarbībai. Un Tomēr ir no manas puses trīs jautājumi par G20. Vai ir nepieciešama dziļa reforma starptautiskā monetārā sistēmā? Otrkārt, par jaunajām iznirstošajām valstīm vai tiks fleksibilizētas to monetārās politikas līdz konvertējumībā, vai tas notiks pakāpeniski, vai tas nedo, ne, nevēlos teikt, ka tas notiks lēni, vai jūs piekrītat eh, šādam kritērijam. Trešais eh, par savienoto valstu Eh, ietekmi, vai tas ietekmē mūsu monetāro politiku, vai tas varētu būt savietojums ar konvenciāliem un nekonvenciāliem pasākumiem, ko varētu pieņemt ECB, eh, e un vai vajadzētu labāk koordināciju ar uh, eh, Ziemeļa Amerikas lēmēju iestādēm. Lielas paldies par jūsu jautājumu. Vispirms es gribētu teikt, ka Startautiskajā monetārajā sistēmā ir jāņem vērā šī jautājuma komplicētā daba. Un es jau teicu, ka šeit es redzu divus uzdevumus. Vispirms ir um, lielās uh, šīs valūtas ar peldošo kursu un uh, valūtas ar nemainīgo valūtas kursu, valūtas maiņas kursu. Un tad mums rod šis jautājums par šīm jaunajām spēcīgajām uh, valūtām starptautiskajā tirgu, un es varētu teikt tā, ka es saprotu attiecīgo valstu pieņemtos lēmumus, bet es saprotu, ka uh, šis process uh, tātad, lai pārvērstu tā saucamās um, neelastīgās valūtas par valūtām ar peldošo maiņas kursu. Uh, šis posms būs pakāpenisks, un es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka tā ir lieta, ko ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Tālāk par nākamo, ko jūs teicāt. Man ir jāsaka, ka ar federālajām rezervēm mums ir bijušas vienmēr ļoti draudzīgas, savstarpējas uzticības gaisotnē veidotas attiecības, un bez federālo rezervju a, ah, šī atbalsta mums nebūtu spēja stāties pretī krīzei, tā kā mēs to izdarījām 2008. un 2009. gadā, ieskaitot arī iespēju, ko mums piedāvāja federālās rezerves, nodrošinātu dolārus šeit Eiropā, eh, balstoties uz šo apmaiņas līgumu. Un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga iezīme globālajā uh, arēnā, ka ir, teiksim, šīs stabilās attiecības starp ASV centrālo banku un Eiropas Savienības uh, centrālajām bankām un starp centrālajām bankām tātad Japānā, apvienotā karalistē, ASV un arī jauno valstu, jauno spēcīgo ekonomiku centrālajām bankām. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt tādus noslēguma vārdus, jo jūs, eh, Trišē kungs, vairāk kārtīgi atgādinājāt, ka jūs negribētu atkārtot atgriezties pie jautājumiem, kas šeit izskanēja par šo finanšu sistēmas glābšanas schēmu, bet es gribu biju uh, pārsteigta par to, ka, teiksim, šī līdzsvera starp, līdzsvers starp mehānismu, kas tiek finansēts no budžeta un finanšu fondu, glābšanas fondu, kas tiek izveidots, man šķiet, ka mēs uh, no tirgus paņēmsim pavisam nelielu naudas summu, bet beigās izrādījās, ka šis glābšanas fonds ir ļoti dārgs un tas varbūt nerada pareizo precedentu. Uh, Bet es esmu nobežījušies, ka, ja kāds paskatās uz uh, procentu likmēm, kas tiek piedāvātas, ka mēs varbūt esam radījuši sistēmu, kas ir mazāk labvēlīga nekā SVF piedāvātais risinājums. Es saprotu, protams, ka ir nepieciešama Eiropas solidaritāte, bet es gribētu teikt, ka turpmākajās sanāksmēs, kas ir ieplānotas, es ceru, ka vismaz daļa no šīm bažām uh, Uh, tiks kliedētas un vismaz mēs varētu runāt par šiem jautājumiem. Jo pretējā gadījumā, es domāju, būs cilvēki, kas noteikti izteiksies šai sakarā, paudīs bažas. Ir īpaši par to procesu, uh, kā šie lēmumi tika pieņemti. Es nezinu, vai jūs gribat atbildēt uz manis teikto, bet tās ir tās domas, kas man ir šai sakarā. Un, uh, Protams, nākamnedēļ tiks runāts par uh, procentu likmju mehānismu. Trešai kungs, paldies par jūsu šo piezīmi un jautājumu. Es gribētu teikt, ka mēs ticam un uzticamies, ka katrai institūcijai, katrai dalībvalstī ir jāpilda savi pienākumi, uh, un saistības. Mēs esam centušies izpildīt mums uzticēto pienākumu pēc labākās sirdsapziņas, tik tālu, cik tālu mēs to varam, un es domāju, ka tas attiecās uz visām institūcijām un iestādēm. Un mēs esam vienmēr ieteikuši, ka uh, ikreiz, nu, ja tiek pieņemts lēmums par fondu izveidošanu, par glābšanas fondu izveidošanu, tad ir jābūt maksimāli elastīgiem. Es domāju, tas ir tikai saprātīgi. Bet, protams, mēs respektējam to faktu, ka dalībvalstu valdības un parlamenti, viņi strādā pēc saviem noteikumiem, viņus to raugās pēc Mm, saviem ieskatiem, un mums ir jābūt pazemīgiem un pieticīgiem, ņemot vērā šo demokrātisko sistēmu, bet mūsu ieteikums ir nepārprotams. Ja jūs nolemt rīkoties, tad esiet pēc iespējas elastīgāki šajā palīdzībā. Mums vairāk nekā jebkad ir nepieciešams nepieciešams redzējums par mērķi, uz ko mēs ejam. Un to mēs runājam arī Eiropas centrālās bankas vārdā. Mums ir jāpastiprina publisko institūciju, valsts varas iestāžu pilnvaras, jo viņi ir tie, kas var uh, stāties eh, pretī šai situācijai, kas tiešām nav viegli. Paldies! Paldies, trešai kungs! Tādējādi mēs esam nobeiguši šo monetāro dialogu un, nu šķiet, jūs esat devuši iedvesmu uh, mums dzīvot tālāk līdz martam. Nu, varbūt mēs tiksimies ar jums vēl ātrāk nekā martā, protams, kaut kur citur. Paldies!